Good afternoon, colleagues. We begin this... Labdien, kolēģi! Atsāksim darbu. 14. punkts. ANO bērnu tiesību konvencija un Eiropas Savienība. Eh, izaicinājumi un iespējas eh, bērnu tiesību jomā sakarā ar migrantu krīzi. Ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar Meismura kungu, eh, kas vada bērnu tiesību komiteju. Un pirms mēs sāksim darbu, gribu paziņot, ka te klāt ir Ferāras kundzes uh, ciemiņi. Sveicam jauniešus, uh, kas ir zāles aizmugurējā daļā. Uh, viņi ir mūsu komitejas ciemiņi Ferāras kundzes organizētajā pasākumā. Un tagad pievērsimies mūsu ciemiņam. Uh, Mēsmura kungam. Es eh, vēlos pateikt, ka 14. gada novembrī Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par uh, ANO bērnu tiesību konvencijas 25. gada dienu. Mēs tajā noteicām parlamenta prioritātes un ieteikumu šajā jomā. Pirms uh, rezolūcijas pieņemšanas uh, Eh, tika pieņ, īstenoti vairāki ieteikumi, piemēram, šī gada maijā pieņemta direktīva par uh, procedurālajiem um, drošības pasākumiem bērniem, um, kas ir aizdomās uh, turāmās vai uh, apvienotās personas kriminālu procesos. Šajā kontekstā un turpinot darbu pie rezolūcijas, Lībe koordinatori ir izlēmuši uh, Uh, uzaicināt pie mums uh, ANO bērnu tiesību komitejas vadītāju. Mēs runāsim par ierējiem un ārējiem politikas aspektiem, un mums uh, var pievienoties arī DROA apakškomitejas locekļi. Šī diskusija ar Mēsmuru kungu dos mums iespēju diskutēt par uh, normatīvo attīstību ANO kontekstā, uh, jo īpaši sakarā ar bēgļu un migrācijas krīzi. Mēs ceram uzklausīt viņa viedokļus uh, par Dublinas sistēmas reformas pēdējiem priekšlikumiem. Tagad uzklausīsim Mēsmura kungu. Un pēc tam uh, noturēsim diskusiju. Mēsmura kungs, lūdzu, vārds jums. Lielas paldies priekšsādātāji! Man ir liels prieks būt Eiropas parlamentā, un esmu pārliecināts, ka šī būs situācija, no nu, kuras iegūs visi, gan es, gan e, jūs. Es vēlētos pateikties visiem klātesošajiem godējumie uh, deputāti, uh, es uh, pateicos jums un arī UNICEF kolēģiem, kas palīdzēja mums organizēt šo pasākumu. Pateikšu dažus vārdus par bērnu tiesību komiteju. Pie mums strādā 18 neatkarīgie eksperti, kas ir eksperti konvencijas jautājumos. Sākotnēji bija tikai desmit locekļi, bet attīstoties komitejai palielinājās arī locekļu skaits. Ko mēs īsti darām? Mūsu galvenā loma ir uh, pārskatīt eh, konvencijas pušu ziņojumus. 196 valstis eh, iesūta ziņojumus par konvencijas īstenošanu. Mēs pārskatām situāciju ar bērnu tiesībām šajās valstīs. Ziņojumi tiek sūtīti ne tikai par konvencijas īstenošanas progresu, bet arī par izaicinājumiem, ar kuriem saskarās valstis un par jaunajām iespējām, kas var rasties. Protams, konvencija ir ļoti veiksmīgs dokuments. Tas ir vienīgais dokuments, kuru ratificējušas 196 valstis. Un eh, runāt par rezolūciju, kas ir pieņemta parlamentā 14. gada novembrī. Eh, tas, šajā rezolūcijā tas ir atspoguļots. Mēs, protams, augstu vērtējam rezolūcijas saturu. Bet es runāju ne tikai par cilvēku tiesību konvenciju. Mēs ne tikai tās īstenošanu pāraugam, uh, ir arī brīvprātīgais protokols uh, par bērnu prostitūciju un bērnu uh, seksuālu izmantošanu, kā arī protokoli par bērnu iesaistīšanu bruņātojas konfliktos. Ir arī visaptvirošs mehānisms, kas stājās spēkā 14. gada aprīlī. Šis protokols tajā spēkā 14. gadā aprīlī, to tagad ratificējušas 29 puses. Konvencijai ir uh, izdevies izveidot at, tiesisko telpu bērniem. 89. gadā, kad konvencija tika pieņemta, daudz ir mainījies. Uh, ir panāks liels progress, bet tas vēl neskar visus bērnus, jo projām ir bērni, kas uh, ir diskriminēti, piemēram, meitenes. Uh, daudziem bērniem joprojām ir apgrūtināta piekļuve izglītībai vai uh, veselības pakalpojumiem, un tas nenotiek tikai attīstības valstīs. Arī attīstītajās valstīs vēl ir problēmas. Pēc konstruktīvā dialoga ar valstīm situācija bieži vien uzlabojas. Mēs noturam konstruktīvos dialogus augstā līmenī daudz nozaru kontekstā un Ženevā eh, valstīm prezentējot ziņojumus, parasti izdodas veidot arī dialogus komitejā. Pēdējais dialogs ilga sešas stundas, un mums šķiet, ka tas pierāda, ka konvencija vēl nav pilnībā īstenota. Nav Nevienas valsts visā pasaulē, vai nu tā būtu attīstības vai attīstītā valsts, kas pilnībā un simtprocentīgi būtu īstenojusi bērnu tiesību konvenciju. Un tagad īsumā pievērsīšos konvencijas piemērošanai. Tā attiecās ne tikai uz pilsoņiem, bet uz visiem bērniem, kas ir valsts teritorijā. Un tas ir tāpēc, ka otrais pāns konvencijā to nosaka. Tas ir pienākums. Konvencijas normas jātiecina nu, uz visiem bērniem. Uh, runājot uh, par pušu ziņojumiem, mēs, protams, tos pārskatām, izskatām arī dažāda veida sūdzības sakarā ar brīvpratīgiem protokoliem. Un mēs noturam arī diskusijas par bērnu tiesībām sociālajos mēdījos. Uh, nesenajā seminārā mēs iesaistījām vairākas puses. Šādi semināri atkārtojas ik di pēc diviem gadiem. 16. gadā diskusijā mēs koncentrējamies uz bērnu tiesībām uz veselīgu vidi. Tas saistīts, protams, ar klimata izmaiņām. Šodien mēs vēlamies koncentrēties uz migrāciju, kā es sapratu, un tāpēc tagad pievērsīšos šai konkrētajai tēmai. Uh, Daži e, izēja punkti būtu šādi. Runāt par migrāciju. E, tad mums e, jārunā par juridiskajām saistībām, kas ir noteikti konvencijā. Puses, kas ir ratificējušas konvenciju, uzņemas šīs saistības brīvprātīgi un apzināti, un katrai valstī, kur uh, dzīvo bērni, kur bērni uh, pieprasa patvērumu, ir jāaizsargā šie bērni. Otrajā pantā, kā es teicu, ir noteikts. Bērni valsts jurisdikcijā ir jāaizsargā visi bērni, nevis tikai pilsoņi. Un uh, migrantu uh, jau tiesību īpašais uh, ziņotājs to apstiprina. T Palūkojoties no bērnu skata punkta, krīze tik tiešām pastāv. Šī krīze ir pastāv tāpēc, ka ir milzīgs migrantu skaits, ir liels pārkāpumu skaits, un šie pārkāpumi ir ļoti nopietni. Par krīzi var runāt arī tāpēc, ka konvencijas pārkāpumi neskar tikai atsevišķas tiesības. Parasti pārkāpumi skar vairākus līmeņus. Un ir norādes, ka pastāv reāli izaicinājumi, bet par krīzi var runāt arī tāpēc, ka mūsuprāt mēs neefektīvi reaģējam uz migrācijas situāciju, kas pašlaik pastāv. Tūlīt arī paskaidrošu, ko es ar to domāju. Bet tagad vēlos pievērsties dažiem formulējumiem, kas izraisa zināmas problēmas runāt par migrācijas krīzi. Kad migranti ierodas uh, mērķa valstī, e, viņiem varbūt nav ceļošanas dokumentu, personu apliecinošo dokumentu, tad viņi tiek uzskatīti par nelegāliem migrantiem, e, neatbilstīgiem migrantiem, e, kā nu mēs viņus nenosauktu. Viņu situācija ir sarežģīta. Kā un dalībvalstīs ir konstatējams uh, progress migrācijas uh, politika. Uh, bieži vien noved arī pie tā, ka bērnu tiesības tiek pārkāptas. Bērnu tiesību konvencija tiek piemērota bērniem, tad balstoties uz vecumu. Bet, ja jūs pajautāsiet, kurām personām ir uh, uh jāpiemēro šī konvencija, tad mēs runājam par nepilngadīgiem, par personām zem 18 gadu vecuma. Bet uh, šis vecums, kas tiek noteikts, uh, ir jāizskata e, ļoti precīzi. Un mēs konstatējam savā komitejā, ka parauga prakses e, balstās uz e, daudzdisciplinārajām vecuma noteikšanas procedūrām. Tad, piemēram, var izmantot medicīnisko testēšanu, bet neinvazīvās metodes ir tās, kuram jādod priekšroka, tikai tad radioloģiskā note vecuma noteikšana Un nu, valstīm ir pienākums, ir obligāts pienākums uh, veikt visus pasākums, lai novērstu bērnu diskrimināciju un jebkuru citu diskrimināciju. Nu, jānovērš ksenofobija, rasisms un cita veida diskriminācija. Dalību valstīm ir vajadzīgas programmas, lai veicinātu zināšanas par migrantiem un novērstu viņu diskrimināciju. Tas ir kritisks elements. Mēs uzskatām, ja Eh, šai konvencijai būtu kaut kādas apakštēmas, tad uh, mēs noteiktu galvenais uzdevums ir ievērot bērnu intereses. Uh, visās politikās, attīstot likumdošanu un iznojot likumdošanu, ir jāpaturprātā bērnu intereses. Te runa ir par procedūru, par procedūras jautājumiem. Tātad uh, Eh, jebkurā gadījumā jāapsver bērnu intereses. Piemēram, eh, aizturot vecākus eh, vai deportējot ģimenes. Jādara viss, lai tas notiktu bērnu interesēs. Un bērnu intereses ir pārākas par migrācijas vai jebkāda cita veida apsvērumiem. Lai mēs tik tiešām varētu noteikt arī bērna intereses, nepieciešams iesaistīt pašus bērnus. Kā mēs varam noteikt, kas ir bērna interesēs, ja bērniem nav iespējas izteikt savu viedokli? Tā kā bērnu tiesības piedalīties šajā procesā ir neatkarīgas tiesības. Tad mums ir rezolūcijas, direktīvas, manifesti. Un kas tad notiek Eiropas Savienībā? Mums jāpalūkojas. Uh, kā Eiropas Savienības politika saskan ar bērnu interesēm. Protams, ar migrāciju saistīti tādi jautājumi kā identitātes noteikšana, eh, ģimenes atkal apvienošana, eh, pārvietošana. Kritiski svarīgi ir runāt arī par cilvēku tirzniecību, eksploatāciju un citiem negatīviem efektiem. Vairākums migrantu bērnu, jo īpaši nepavadītie nepilngadīgie, ir piedzīvojuši vardarbību, ļoti nopietnu vardarbību. Tāpēc Eiropas Savienības teritorijā eh, šie aspekti jāņem vērā. Daudzi bērni bija pakļauti darba eksploatācijai, daži eh, piedzīvoja seksuālo eh, eksploatāciju, ir traumatizēti fiziski vai mentāli un tas jāņem vērā nosakot, kāda aizsardzība jāpiešķir bērniem, kāds status viņiem pienākas ES jurisdikcijā. Pāris vārdi par izglītību, aprūpi un sociālajiem pakalpojumiem. ANO cilvēktiesību augstais komisārs sagatavoja uh, dokumentu uh, par uh, to, ka krīzes laikā uh, cieš izglītība. Viens no svarīgākajiem aspektiem šajā ziņojumā ir norādījums uz to, ka mazāk nekā pusē migrantu bērnu ir piekļuve pamat izglītībai, salīdzinot ar globālajiem skaitļiem, kas ir 90%. Tātad izglītības krīze ir uh, krīze migrācijas krīzes ietvaros. Uh, un eh, tā ir laika bumba. Eh, kāda nākotne tad būs šādiem bērniem, kam nav tiesības uz izglītību? Eh, kādas būs viņu izredzes vēlāk? Mēs labi saprotam, ka izglītības trūkums ir ļoti nopietnas izaicinājums. Eiropas Savienības ietvaros tam ir jāpievēršas, bet mēs zinām, ka Eiropas Savienībā bieži vien uh, Eh, daudz kas ir atkarīgs no tā, vai bērns ir Eiropas Savienības pilsonis vai nē. Uz pilsoņiem attiecas eh, iekšējas direktīvas, kas nosaka piekļuvi izglītībai. Eh, bet uz migrantiem šādas direktīvas neatiecas, ir tikai izņēmumi no pamatnoteikumiem. Dalību valstīm bieži vien ir pilnīga lemt brīvība šajos jautājumos, un mēs to vērtējam ļoti kritiski, jo mēs sagaidām, ka, uh, at, piemēram, var rasties pārkāpumi attiecībā uz ģimenes atkal apvienošanu. Un, visbeidzot, uh, par aizturēšanu un taisnīgo tiesu tās garantijām. Bērna imigrācijas status, mūsuprāt, nav pamats, lai bērnu aizturētu. Mēs pat nedomājam, ka bērna aizturēšana būtu tāds pēdējais risinājums – Mēs taču vēlamies aizsargāt uh, bērna intereses. Mēs nevaram iedomāties, ka bērna intereses var uh, pasargāt ar aizturēšanu. Tad uh, bērna intereses būtu, piemēram, regularizācija, kas jānodrošina ar likumu. Bērniem jāpiešķir visas tiesības uh, piedalīties arī uh, tiesas procesos, kad tiek noteikts viņu vecāku um, uh, status. Uh, un eh, vecāku izraidīšanas procesos jaņem vērā bērna intereses. Visbeidzot, es gribētu dažus vārdus pateikt eh, par pienācīgu tiesas procedūru un taisnīgu tiesu. Mēs uzskatām, ka visas uh, migrācijas procedūras jāveic uh, daudz disciplīnu uh, veidā, ievērojot kultūras specifiku Daudzās mērķa valstīs migrācijas procesi uh, notiek un lēmumi ir pieņemti uh, neatbilstīgi bērna tiesību konvencijai. Praksē mēs redzam, uh, ka uh, cilvēkiem uz vietām uh, trūkst zināšanu un kapacitātes, lai ievērotu bērna tiesības. Tas nozīmē, ka trūks cilvēku, kas strādātu ar bērniem. Un jo īpaši, kad mēs runājam par nepavadītajiem bērniem un jauniešiem, viņiem ir vajadzīgs īpaši atbalsts. Nepieciešami bērnu aprūpētāji, jāpiesaista arī sociālie un bērnu aprūpas dienesti vietējā līmenī. Un tagad pāris secinājumi. Man gan būtu vēl daži komentāri par aprūpi. Uh, Uh, un aizturēšanas centriem, bet tikai tagad par secinājumiem. Dalību valstis ir ļoti svarīgi spēlētāji šeit. Es gribētu uh, šeit uzskaitīt daudz uh, argumentu tam par labu. Konvenciju ierosināja savulaik Polija, un ES dalību valstis veicina bērnu tiesību ievērošanu ne tikai savā teritorijā, bet arī ārpus tās. Daudzas citas valstis lūkojas uz uh, labiem paraugiem, uz Eiropas Savienību pēc vadības. Eiropas Savienības dalību valstis ir ratificējušas konvenciju bez jebkādiem iebildumiem. Tas ir svarīgs politisks signāls, bet kā jūs vispār varat izmērīt politisko gribi, gribu? Vai pietiek ar ratifikāciju, vai pietiek ar regulāro ziņošanu, vai pietiek ar dalību uh, cilvēktiesību padomē? vai uh, Grulak uh, dalība uh, to nosaka. At mums jāpalūkojas, ko dara dalībvalstis, vai tās tikai strādā drošības padomē, vai dara ko vairāk. Manuprāt, runa ir par ko vairāk, par to, ka dalībvalstis piedāvā vajadzīgos resursus, lai ievērotu bērnu intereses, lai visās politikās, visos likumprojektos ir atspoguļotas bērnu tiesības. Un mums vajadzētu, piemēram, sasaistīt uh, dzimumu līdztiesības jautājumus ar bērnu jautājumiem. Bērnu tiesību, uh, tiesības uh, un šī konkrētā darba kārtība ir jāiestrādā visās politikās. Lab, trīs ieteikumi. Pirmkārt, Mums vajadzētu tātad pievērsties bērnu vislabākajām interesēm. Runa ne tikai par bērniem kopumā, bet par katra konkrēta bērna interesēm. Tas ir galvenais mērķis izstrādājot jaunu likumdošanu. Es saprotu un labi apzinos, ka man šodien ir lieliska iespēja uzrunāt deputātus. Jūs esat likumdevēji, un es uzsvēršu, uh, Visos likumos jāievēro eh, bērnu intereses. Ceturtais pants konvencijā nosaka, ka konvencijas puses veiks likumdošanas administratīvos un citus pasākumus. Un likumdošana te ir pirmajā vietā, jo likumdošana nospēlē uh, svarīgu lomu īstenojot bērnu tiesības, bet reizēm nu, tas ir uh, atkarīgi arī pārkāpumi. Uh, jo, ja likumdošana ir neatbilstīga, tad tas uh, kaitē arī konvencijas ievērošanai. Mums ir jāizmanto tādas iespējas, kā piemēram Eiropas uh, vadlīnijas par bērnu tiesību ievērošanu. Uh, jāizmanto visas iespējas, lai sniegtu stingru signālu par to, kā mēs uh, ievērojam konvencijas standartus. Te pašā laikā vadošie principi par bērnu uh, integrētās aizsardzības sistēma, ko prezentēja komisija 15. gadā jūnijā, ir lieliska iespēja šīs vadlīnijas tik tiešām ir uh, jākodificē un jāiekļauj akī. At, pir, pirmais noteikums attiecībā uz izglītību un migrāciju. Bērnu intereses ir pirmā prioritāte. Uh, Un otrais noteikums šeit būtu atcerēties pirmo noteikumu. Paldies! Liels paldies! Ir virkne kolēģu, kas vēlas izteikties, vai nu komentējot, vai uzdodot jautājumus, un sāksim ar Kinga Gālu. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu šeit minēt uh, jautājumus, kurus jau Mazmurkungs pieminēja. Paldies, ka esat ieradies šeit mūsu komitejā un ka dodat mums šo ļoti interesanto un uh, informatīvo prezentāciju. Es šeit runāšu arī kā cilvēktiesība apakškomitejas biedre, jo uh, mēs uh, esam atbildīgā apakškomiteja par bērnu tiesībām. Uh, Jūs pirmkārt runājāt par eh, bērnu tiesībām migrācijas kontekstā, un man ir liels prieks, ka jūs uzsvērāt šo eh, jautājumu, kas ir tik svarīgs, proti izglītības jautājumu eh, migrantu un bēgļu bērnu kontekstā. Jo mēs zinām, ka apmēram 50% jeb 30 miljonu uh, patvēru meklētāju, migrantu ir bērni. Un uh, ir, uh, tas varbūt pat ir pats svarīgākais jautājums uh, izglītība papildus viņu aprūpei. Mums nevajadzētu zaudēt paudzes, kas nav ieguvušas izglītību. Un vienīgā iespēja, kā šie bērni vēlāk uh, varēs uh, uzsākt normālu dzīvi, atgriežoties uh, savā valstī vai sākot jaunu dzīvi citā valstī. Uh, tā ir vienīgā iespēja arī viņus uh, izglābt no dažādiem apdraudējumiem. Viens no draudiem ir tāds, ka viņi varētu radikalizēties vai uh, uh, tikt iesaistīti uh, darb, piespiedu darbā, bērnu darbā vai uh, bruņotos konfliktos. Un tās, visas šīs lietas ir saistītas, un to gribētu uzsvērt kā otro jautājumu, bērnu darba jautājumu. Man ir uh, skaitļi no uh, Pasaules bankas un Starptautiskās darba organizācijas, ka apmēram 120 uh, miljoni cilvēku uh, tātad bērnu jaunāku par 14 gadiem ir iesaistīta bērnu darbā, un daudz no viņiem um, strādā ļoti smagos apstākļos, piemēram, uh, verdzībā vai verdzībā ir līdzīgos apstākļos. Uh, um, arī uh, tā, tur ir iekļaut arī bērni karavīri un uh, seksuālā izmantošana pret bērniem un uh, ir jādara vairāk, lai aizsargātu šos bērnus visā pasaulē. Uh, Tas ir arī jautājums, kuru jūs sākumā minējāt, proti bērni bruņotos konfliktos. Mēs zinām, ka ir desmitiem tūkstošu bērnu, kas ir jaunāk par 18 gadiem, kas ir dažādos bruņotajos spēkos un iesaistīt bruņotos konfliktos. Šie jautājumi ir jārisina. Ir arī Eh, jautājumi, kas nav tieši saistīti, bet par ko mēs esam ļoti nobazījušies. Un eh, tie arī eh, tika šodien skatīti šeit komitejā, proti, kā mēs varam aizsargāt bērnu intereses internetā, lai viņi netiktu uh, pakļauti radikalizācijai, uh, lai viņu tiesības tiktu aizsargātas un viņi tiktu aizsargāti pret uh, uh, iebiedēšanu interneta vidē. Mans jautājums ir ļoti konkrēts. Kā, ko jūs, kā bērnu tiesību komiteja, darāt, lai panāktu konvencijas pilnīgu ieviešanu? Uh, ko jūs varat darīt, ja konstatējat, ka tiek pārkāpta konvencija netiekot pilnībā ieviesta? Kādi ir jūsu galvenie izaicinājumi jūsu darbā? Paldies! Nākamā Natālija Grīsbeka, un pirms viņa izsakās, gribēju viņai un Alde grupai pateikties par iniciatīvu ielūgt šīs ANO komitejas uh, Uh, priekšsēdētāju, un tas bija tieši jūsu lūguma rezultātā. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies! Uh, cilvē, es atvainojos ANO bērnu tiesību uh, komitejas priekšsēdētājiem par to, ka viņš pieņēma mūsu ielūgumu piedalīties šajā viedokļu apmaiņā. Liels, liels paldies, jo šīs problēmas, kā jau ļoti skaidri atgādināja Kinga Gāla, ir tik ļoti milzīgas un dažādas. Uh, un ne tikai Eiropas Savienības uh, valstīs, bet um, arī citur, ka jūsu um, darbs ir ļoti eh, svarīgs, un mums ir jāvīrīkojas kopīgi, lai aizsargātu bērnus, kas ir visneaizsargātākie, un mums taču ir pienākums uh, jau, tas ir tāds kā dabas likums aizsargāt bērnus, uh, Un jūs jau atgādinājāt, priekšsādātāja kungs, ka bērnu aizsardzība, aizsardzība ir jābūt likumdošanas interešu centrā. Daži īsi un ātri jautājumi. Jūs, protams, runājāt par bērnu situāciju migrācijas kontekstā. Uh, ļoti daudz uh, migrantu bērnu, kas atrodas šobrīd Eiropas Savienības teritorijā, un es gribētu lūgt jums pievērsties divām vai trim prioritātēm, kas jums šķiet uh, svarīgākā šajā jomā Eiropas kontinentā. Jā, nu, jautājumi ir ļoti daudz, bet kuras jūsu prāt ir prioritātes, kur ir tie elementi, par uh, kuriem būtu visvairāk jāiestājas runājot par bērnu aizsardzību. Otrais eh, īsais jautājums, varbūt, ka tas ir ļoti francisks jautājums, parasti tāds neuzdod, un tomēr gribētu atsaukties uz 2016. gada februāra jūsu atzinumu par bērnu aizsardzību situāciju Francijā. Tur tika uzsvērti daži trūkumi, piemēram, bērniem nav pietiekama pieeja uh, tiesu sistēmai, eh, nepilngadītajiem uh, nav iespēja vērsties tiesā pret uh, viņu um, pret dažādiem uzmākšanās gadījumiem, piemēram, un daži gadījumi uh, um, tad daži jautājumi arī, kas ir saistīti ar uh, cīņu pret uh, bērnu aizsardzību uh, interneta tīklos un arī uh, no bērnu pornogrāfijas gadījumiem. Vai jūs varētu uh, mūs informēt, eh, kā bērnu tiesību aizsardzības komitejas priekšsēdētājs. Paldies. Okay, thank you. Next is, um, Ka Paldies. Eh, nākamā Katrīna Deničī un eh, Deničī kundze bija referente par procedurālajām aizsardzības aspektiem bērniem. Paldies. Lūdzu, Katrīna, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies arī Mazmūra kungam par ierašanos, paldies par uh, viņa ievadrunu. Klausoties jūsos, uh, droši vien ne tikai man, bet arī citiem, uh, tā ir kā mūzika ausīs, tas, ko jūs sakāt, un uh, intergrupas priekšsēdētāji un citi kolēģi arī to ir atkārtojuši šeit parlamentā, ka Mums ir eh, jādomā eh, prioritāri par nepilngadīgo tiesību aizsardzību, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka eh, bērna intereses būtu jāpadara par visu Eiropas politiku um, centrālo punktu, un tam tā būtu jābūt arī dalību valstīs. Komisijas vicepriekšsētētājs Timermans un arī komisāra Jūrova plenārsēdē par to runāja, un uh, mēs uh, ar viņiem arī visādi citādi kontaktējamies, lai bērnu tiesības tietā, tiešām tiktu centrāli skatīts Eiropas likumdošanā. Jūs jau par daudz ko runājāt, uh, daudz ko varētu arī vēl piebilst, bet paldies, Maraiškungs, ka jūs arī to pieminējāt. Man bija um, tas gods strādāt pie šīs direktīvas attiecībā uz jauniešiem un nepilngadīgajiem uh, tiesu procesos, krimināla procesos. Tas ir tāds pirmais ziņojums par šiem jautājumiem, un es tur iekļauju visas tās tiesības un garantijas, kuras jūs arī pieminējāt. Tātad uh, katrai uh, krimināla procedūrai ir uh, jāskata tikai katrs atsevišķs bērns vai jaunietis, jo katram ir uh, savas uh, īpatnības, savas vajadzības, un mums ir ļoti precīzi uh, šie īpašie apstākļi arī jāņem vērā. Negribu ilgi uh, izteikties, uh, bet gribu uzsvērt, ka jābūt speciālistu iesaistē, jābūt atbalstam no um, ģimenes, eh, tas viss ir eh, jāapvieno ar aizsardzības iespēju, šeit ir runa par izglītības sistēmām un um, apcietinājums drīkst būt tikai pēdējais līdzeklis. Mēs nedrīkstam šeit piemērot tādas pašas kritērijas kā pieaugušiem. Mums ir jāņem vērā, ka te ir runa par bērniem. Un tātad es gribētu aicināt uh, Uh, vērst īpašu uzmanību uz bērnu tiesībām. Tagad par migrāciju, bērniem, uh, migrantiem. Mums uh, tiešām ir jāskat šis jautājums, un tika jau teikts, ka Eiropas un dalību valstu politika ir jāpielāgo faktam, ka migrants pirmām kārtām jau ir bērns. Ja viņš ir bērns, tad viņš pirmām kārtām ir bērns un tikai tad viņš ir migrants. Un tāpēc viņam ir jānodrošina visa tā aizsardzība, kas ir paredzēta bērniem, jo īpaši bērniem, kas eh, ceļo bez pavadoņiem, ir jānodrošina juridiskā aizsardzība, ka viņi jānodrošina tas, ka viņi tiks uzņemti un integrēti. Un tas jau no paša pirmā brīža kopš viņi ierodas mūsu kontinentā. Viņiem ir jāsniedz atbalsts ar kvalificētu personāla starpniecību, nevalstisko organizāciju atbalsts jānodrošina, kuras strādā šajā jomā un kuras var ļoti daudz dot um, šajā jomā. Un drīz noslēgšu, citi jau var noteikti gribēs izteikties. Un tagad par jauniešiem, jeb nepilngadīgajiem bez pavadoņiem. Tur problēma ir tāda, ka daudzi uh, Eh, diemžēl eh, netiek eh, iekļauti sistēmā. Daudz vienkārši pazūd. Viņi ir ieradušies, bet pēc tam mēs nezinām, kur viņi paliek. Un Itālijā, manā valstī, tiešām daudz tiek šeit darīts, bet tomēr ir milzīgi skaitļi. 5000 šādu bērnu tā tad ir pazuduši, un mēs viņus nevaram identificēt, un tā ir viena no problēmām, kas mums ir jāatrisina, jo ja mums neizdosies identificēt kādu nepilngadīgo, tad mēs arī nezināsim pēc tam, kur, kā viņš pārvietojas un kur viņš dodas. Un uh, es gribēju jums vēlreiz pateikties par to, ka esat ieradies. Uh, Mezmurkungs, bet šis jautājums tiešām ir ļoti svarīgs. Mums ir jāspēj nepilngadīgie identificēt, lai varētu pēc tam uh, sakot viņiem un novērst to, ka viņi tiek apdraudēti vai ļaunprātīgi izmantoti. Um, tie ir milzīgi riski, ar ko saskaras tieši šī neaizsargātākā migrantu daļa, kas ir bērni. Un pavisam pēdējās uh, pārdomas. 25. ANO konvencijas gada diena ir, un uh, mēs ar kolēģiem kopīgi piedāvājām rezolūciju, un mēs Eiropas Savienībā vēlamies ar to uh, aicināt eh, ratificēt ANO konvenciju. Kā lai to pasaka, mums ir jādara vairāk, eh, lai Eiropas likumdošanā arī um, to iestrādāt un lai dalībvalsts to pārņemtu. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs uh, Alāhavu kungs. Man ir divi jautājumi Mezmor kungam. Manā valstī Somijā vairāk kā 70% no patvēru meklētājiem, kuri saka, ka viņi ir bez pavadoņiem, izrādās, ka viņiem ir vairāk par 18 gadiem, tad, kad tiek noteikts viņu vecums. Uh, ir um, divu gadu novirze šajās procedūrās, tātad šis īstais skaits uh, droši vien ir pat augstāks, un tie ir tie cilvēki, kas uh, tiek pārbaudīti uz vecumu, un tie ir tie, kas izskatās vecāki. Es pieņemu, ka situācija ir līdzīga citās dalībvalstīs. Es domāju, ka ir skaidrs, ka uh, šāda veida izplatīta ļaunprātīga izmantošana attiecībā uz šo nepavadītā uh, nepilngadīgā statusu padara cilvēkus tādus uh, cīniskus. Uh, jā, protams, uh, jāaizsargā bērni, bet arī ir uh, jānosaka, kuri tad tiešām ir bērni un kuriem tiešām ir vajadzīga aizsardzība. Man no jūsu sākotnējām uh, piezīmēm, no jūsu ievadrunas nekļuva skaidrs, kāda ir jūsu nostāja par uh, vecumu noteikšanu, ko jūs iesakāt darīt vēl viens jautājums. Izskatās, ka jūs esat pret eh, um, nepilngadīgo aizturēšanu, jeb apcietināšanu, uh, jeb kādos apstākļos, un tomēr ir tūkstošiem šādu uh, eh, patvērumu meklētāju, kur ir pazuduši, un neviens nezin, kur viņi ir. Uh, tie, kuru pieteikumi uz patvērumu tiek noraidīti, parasti pazūd, vienalga, vai viņi ir nepilngadīgi vai nē, un tas taču nevar būt neviena interesēs, arī šo cilvēku interesēs nē. Kā jūs piedāvājat novērst šādus pazušanas gadījumus bez iespējas viņus aizturēt? Paldies! Thank you. Um... Paldies! Es saprotu, ka somu tulkojuma nav. Man vajadzēja sēdes sākumā pateikt, vai ir somu tulkojums? Ja? Labi bet man tas bija jāmin tomēr sēdes sākumā, ja tūkums nav pieejams. Atvainojos par to. Nākamā Kornelija Ernsta. Lūdzu, Kornelija. Jā, paldies, Klod. Jūs konstatējāt, ka ANO bērnu konvencija nevienā pasaules valstī netiek pilnībā īstenota. Un tad jūs nosaucāt daudzus piemērus un teicāt, ka tam ir jākļūst par tādu visaptvarošu uzdevumu, proti bērnu tiesības aizsargāt. Bērnu tiesības jau nav nošķirams no citām tiesībām. Bērni ir daļa no ģimenes, nevienmēr, bet viņi bieži vien ir daļa no ģimenes, un tad, manuprāt, tomēr jādomā arī vēl par to, kā tad uh, novērtēt ģimeņu tiesības. Es jums pilnībā piekrītu, ka bērni nedrīkst uh, tikt apcietināti. Tas man šķiet vājprātīgi kaut ko tādu vispār iedomāties, ka bērnus varētu ieslodzīt uh, cietumā. Šo pozīciju mēs, protams, atbalstām, proti, ka uh, bērnus nedrīkst turēt cietumos, bet vecākus taču arī nē, vai ne? Uh, Un tas ir tas jautājums. Eh, šīs lietas ir saistītas, un man šķiet, ka mums tā vispārīgāk jāpadomā par to, kā rīkoties ar bēgļiem, ar patvērumu meklētājiem. Bērns, jā, tas ir svarīgi, bērns ir svarīgs, bet man jāsaka, ka tas ir jāskat arī kontekstā. Tas ir jautājums, kas man tiešām satrauc, jo es uzskatu, ka arī eh, pieaugušos uh, nevajag turēt cietumos, ja vien viņi nav pastrādājuši noziegumu. Tad, protams, ir cita situācija. Gribēju jautāt, daudzi eh, bērni esot pazuduši, viņi ir noslīguši vai pazuduši, eh, izslāpuši tuksnesī, eh, Kosovā, izmantoti orgānu tirzniecībai, ļaunprātīgi izmantoti, ko Kinga Gāla pieminēja. Tas viss notiek. Mans jautājums ir, kā jūs domājat, vai kas mums būtu jādara, lai to reāli novērst, lai to nepieļaut, un vai jūs man piekrītat, ka, ja mēs nopietni par to padomājam, tad varbūt ir jāizveido droši ieceļošanas ceļi Eiropas Savienībā, ne tikai bērniem, bet arī bērniem. Uh, Un uh, tad man vēl interesē ģimeņu apvienošana. Tas ir ļoti delikāts jautājums. Mēs zinām, ka daudzi uh, afgāņu bērni vai bērni no Āfrikas valstīm uh, dažkārt ceļo vieni, un tad mērķis ir, uh, protams, loģiski uh, apvienot vēlāk ģimeni. Vācijā, piemēram, ir noteikums, ka tikai pēc viena gada var apvienot ģimeni, tātad pārējā ģimene var ierasties šajā valstī, citās valstīs ir līdzīgi. Varbūt jūs varētu vēl pateikt kaut ko par šo um, jautājumu. Kas šeit būtu vēl uh, jāregulē Eiropas Savienības līmenī, lai šeit tiešām varētu tikt spērts solis uz priekšu? Treškārt, jūs minējāt, ka uh, Uh, specifisks uh, personāls, uh, īpaši apmācības personāls būtu nepieciešams bērniem ar uh, migrācijas izcēlesmi. Ko tas precīzi nozīmē? Vai jūs iedomājaties, kā tās augtajos hotspotos, karstajos punktos būtu uh, īpaši noteikumi bērniem vai īpaši uh, um, speciālisti, pie kā bērniem vērsties, vai to vajadzētu radīt, vai jums tur ir citi priekšlikumi. Tas man interesētu. Paldies. Thank you. Uh, Christine Revaud-Dallon. Liels paldies. Kristīna Revo, paldies uh, priekšsādātāji par to, ka esat šeit klāt, lai mēs varētu apmainīties ar viedokļiem par bērnu tiesībām kas ir ārkārtīgi būtisks, eh, būtisks punkts. Man ir jums vairāk jautājumu, diezgan konkrēti. Es nezinu, vai jūs varēsiet uz tiem uzreiz atbildēt, bet tas varētu būt visai interesanti. Vai jums ir skaitļi par to, cik daudz bērnu šobrīd ir atstājuši savas mājas, kas ir nokļuvuši mm, noziedzīgu grupējumu rokās, kas ir nokļuvuši par cilvēku tirzniecības? Uh, upuriem un ko mēs varam, un um, tas, ko mēs varam darīt, uh, ir cīņa pret uh, cilvēku tirzniecību, tīpaši ar nepilngadīgajiem. Un, un pavisam nesen mēs uh, par to esam sagatavojuši arī priekšlikumus. Vēl viens elements uh, par bērnu aizturēšanu Vai vēl joprojām ir daudz tādu valstu, kas eh, praktizē šādu aizturēšanu, un kādas ir attīstības tendences, vai ir kādas alternatīvas eh, bērnu un nepilngadīgo aizturēšanai? Un trešais jautājums, viens BBC pētījums atklāja, ka Sīrijas bērni dzīvo um, daudzu lielu Eiropas pazīstamu zīmolu fabrikās Turcijā, un uh, Vai jums ir zināms, cik eh, lielā mērā šis eh, fenomens ir izplatīts un vai tas attiecas arī uz citām valstīm, kā mēs to konstatējām pirms vairākiem gadiem, vai arī tur ir kāda attīstība, kādas eh, jaunas tendences šīs bērnu izmantošanas apturēšanā? Lielas paldies vēlreiz, kas klāt. Thank you. Uh, Mrs. Winberg, please. Tack, herr ordförande. Och... Līmbergas kundze. Paldies, priekšsādātāji! Paldies uh, par informāciju, kur jūs mums uh, šodien sniedzāt. Bērnu tiesību konvencijā ir 54 pānti, un tur ir teikts, ka visiem bērniem līdz 18 gadu vecumam ir vienādas tiesības. Uh, ir jāievēro bērna labākās intereses, un uh, bērna tiesības būtībā ir um, tas sarkanais pavadiens, kas iet cauri visai konvencijai. Es esmu ārkārtīgi lepna par to, ka Zviedrijā mēs, mēl, vā, mēs uh, mēģinām visos iespējamos veidos uh, izpildīt šīs konver, konvencijas mērķus. Un uh, zinām, uh, kāda ir migrācijas krīze, cik lielā mērā tā Zviedrija pagājušajā gadā skāra, un jāteic, ka mēs esam viena no tām valstīm, uz kuru īpaši attiecas uh, situācija, ka bērni bez pieaugšo pāvedības ierodas mūsu valstī. Mēs esam desmit miljonu valsts, un mūsu valstī ir ieradušies 38 tūkstoši nepilngadīgo bez uh, pieaugušo pavadības. Un, um, pastāv lielas spekulācijas par šo bērnu pēdiņās vecumu, un pat uh, daudzi ārsti apgalvo, ka daudzi no šīm personām, kas apgalvo, ka ir bērni, varētu būt pa 40 gadu veci. Un uh, mums, uh, protams, uh, nav testu, kas ļautu noteikt viņu vecumu, un mums ir jātic tam vecumam, ko viņi uzrāda. Un tas rada milzīgas problēmas, ir tīpaši jaunu vīriešu gadījumā. Uh, Un ja jūs raugāties vecuma grupā līdz 17, eh, tad uz eh, vienu meiteni šajā vecuma grupā ir 11 uh, eh, zēni. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Jūs pieminējāt testēšanu un teicāt, ka tā nav vēlama, bet uh, tas jau arī ir bērnu interesēs. Vecums tiešām ir svarīgs vai pieaugušajiem vajadzētu ļaunprātīgi izmantot tos labumus, kas ir paredzēti bērniem. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešami obligāti vecuma testi, lai pārliecinātos, ka bērni ir tie, kuri bauda bērnu tiesības. Protams, šajā jomā nav nepieciešamas regulas, bet varbūt jūs varat uh, nākt klajā rekomendāciju, lai patiešām aizsargātu bērnu tiesības Ferāras kundze. Paldies, eh, priekšstādātāji! Paldies uh, komitejas priekšsādātājiem. Es gribēju piekrist uh, referentē par patvērumu procedūrā. Priekšlikumā ir atsevišķi elementi, kas attiecas uz um, migrējošiem mazgadīgajiem bez uh, pieaugušo pavadības iedzīvotājiem par viņu uh, tiesisko aizsardzību, par to, ka tiek uh, katram šādam bērnam piešķirts uh, aizbildnis ar juridiskām pilnvarām un arī par to, ka katrs uh, pilnvarotais var aizstāt, aizstāvēt tikai noteikta skaita, noteikta skaita bērnu intereses. Un Itālijā šī mm, situācija ir īpaši sāpīga, jo vienam cilvēkam ļoti bieži ir jāatņems atbildība par 70 bērniem bez pieaugušo pavadības. Tas ir ārkārtīgi grūti un bieži vien pat nav reāli īstenojami. Tāpēc ir nepieciešama saprātīga kontrolas sistēma un šo cilvēku darba organizēšanai. Un to vajadzētu iekļaut arī mm, topošajā regulā un 2013. gada direktīvas grozījumos. Man ir arī zināmas bāžas par to, ka ir paredzēti ierobežojumi paredzēt uh, pātrinātas procedūras pie robežām. Mm, tas ir, um, tas tieši skara personiskās brīvības, bet mēs jau runājam par procedūru, nevis par to, ka uh, nepilngadīgiem bez pieaugušo pavadības pātrinātās procedūras nevar tikt piemērots. Pātrinātās procedūras tiek piemērotas tā, ka tiek konstatēts, ka nepilngadīgais iebrauc drošā valstī un tad arī var uzsākt šo pātrināto procedūru. Es vēlētos dzirdēt jūsu vērtējumu par to, kā jūs vērtējat šo konkrēto aspektu. Uh, Un vēl par medicīniskajām pārbaudēm, lai noteiktu nepilngadīgā vecuma. Arī te regulas eh, projektā ir paredzētas atsevišķas normas, tajā skaitā tāda, ka nepilngadīgo nevar piespiest veikt uh, medicīniskās pārbaudas vecuma noteikšanai, bet vienlaikus un tas var kalpot par iemeslu tam, lai viņa vecums tiktu fiksēts kā lielāks. Un šādas iespējas ir iespējams izmantot tad, ja nepilngadīgais atsakās veikt medicīniskās pārbaudas. Ko jūs domājat par šo priekšlikumu? Un vēl pēdējais jautājums um, par patvērumu procedūru regulu. Kolēģi to jau pieminēja, un mēs tiešām redzam, ka nepilngadīgo bez pieaugušo pavadības, kas ierodas Eiropā, skaits nepārtraukti pieaug. Kādi būtu jūsu priekšlikumi, lai izvairītos no situācijas, ka šie nepilngadīgie šeit Eiropā pazūd? Kādi būtu praktiskie risinājumi, ko varētu darīt Eiropas Savienība un attiecīgās dalību valstis? Un vēl daži uzņemšanas aspekti. Arī te gribēju atsaukties uz Itālijas, piemēram, Mm, Itālijā piestāja ļoti daudz eh, laivu ar nepilngadīgajiem uz klāja, un pilsētu mēri šos jauniešus uzņem, bet eh, vēlāk saskaras ar milzīgām grūtībām gan loģistikas jomā, gan arī ekonomisko un cilvēku resursu jomā. Nav pietiekama uzņemšanas eh, jaudu, iespēju, Un nu, šādiem nepilngadīgajiem viņi tiek izmitināti sporta zālēs, nav pietiekamas aprūpes, un ļoti bieži nekādu alternatīvu tur nemaz nav. Arī izglītības jomā situācija ir līdzīga. Ja mēs runājam par nepilngadīgajiem, tad ar to saprotam cilvēkus līdz 18 gadu vecumam, un viņu vidū ir daudz analfabētu, kuriem no sākuma vispār ir jāsāk mācīt, eh, lasīt un rakstīt. Un valsti ir ārkārtīgi grūti, ko darīt, ja klasē sēž 16-gadīgs eh, jaunietis un 7-gadīgs jaunietis. Būtībā viņi vienlaicīgi iet eh, pamatskolā, un mēs uzskatām, ka šie, šī situācija nav pietiekami veiksmīga, jo tādējādi tiek skartas izglītības tiesības 16-gadīgajam būtībā nav vairs iespējas iemācīties lasīt un rakstīt. Tāpēc mans jautājums ir šāds. Ko ir iespējams darīt, lai praktiski nodrošinātu pienācīgus uzņemšanas apstākļus un vienlaicīgi ievērotu nepilngadīgo tiesības? Paldies, un tagad uh, Tomas Četavski. Paldies uh, priekšsādātājiem. Es izteikšos pavisam īsi, un arī mani jautājumi būs īsi. Neizmara kungs, liels paldies, ka jūs uh, šodien esat uh, te pie mums. Jūsu komiteju ļoti bieži kritizē ne tikai Eiropas Savienības valstis. Es uh, esmu dzirdējis šādu kritiku Āfrikā, Turcijā, Libānā, Jordānijā, un jūs um, kritizē tāpēc, ka jūs uh, kritizējat uh, tikai bagātās valstis, bet eh, citās eh, problēmas pat nepamanāt. Es minēšu jums dažus piemērus, piemēram, Norvēģiju. Norvēģijā vairāku gadu garumā ik mēnesi notiek demonstrācijas pret bērnu izraidīšanu no valsts. Ir neomarksist, neomarksistu organizācija, kas regulāri izjauc eh, normālas ģimenes. Un eh, šķiet, ka jūs tas absolūti neuztrauc. Migrantiem, it īpaši no Āfrikas, eh, tiek atņemti bērni, protams, dažādu iemeslu dēļ, tāpēc, ka vecāki nestrādā vai slikti attiecas pret bērnu, un jūs neko šajā ziņā nedarat. Es eh, gribēju zināt, ko jūs domājat par situāciju Francijā. Jūs apmeklējāt Kalē nometni, konstatējāt, ka vairāki nepilngadīgi ir saskārušies ar um, seksuālu izmantošanu. Un es nedzirdēju, ka jūs būtu kritizējuši Franciju par to, ka Francija to pieļauj. Simtiem bērnu ir bijuši pakļauti seksuālai, ganprātīgai izmantošanai un um, vārdarbībai. Uh, Es esmu ceļojis arī pa Balkānu valstīm, piemēram, Sērbiju. Ļoti bieži vecāki man stāsta, ka bagātie migranti, jo viņi nebūtu visi nav trūcīgi, nopērk bērnus no nabadzīgajiem migrantiem un maksā par to līdz 500 tūkstošiem eiro jo šie bērni palielina viņu iespējas iegūt patvēruma tiesības Eiropā. Šeit arī es nedzirdu nekādu kritiku no jūsu komitejas. Es nezinu, varbūt jūs varat man paskaidrot, eh, varbūt es tiešām kļūdos. Es pieļauju, ka jūs negaidījāt tik daudz eh, detalizētu jautājumu, bet es jūs jau brīdināju. Uh, Es eh, brīdināju komitejas priekšsādātāju, ka šeit eh, deputātiem ir ļoti labas zināšanas eh, šajā jomā un jums tiks uzdots daudz detalizētu jautājumu. Es redzu, ka jūs esat veicis arī detalizētus pierakstus un varbūt jūs šobrīd varat sākt atbildēt uz jautājumiem. Thank you very much. Liels paldies vispirms Es vēlējos teikt, ka esmu ārkārtīgi pateicīgs par jūsu uzdotajiem jautājumiem. Jūs redzat, ka manā sejā ir smaids, jo tas parāda, ka jūs esat interesēti. Protams, ir taktiski izaicinājumi saistībā ar īstenošanu, bet es redzu, ka jūs esat gatavi un apņemības pilni tos risināt pēc iespējas ātrāk. Bija daudz detalizētu jautājumu un Priekšstādātājs man informēja, ka manā rīcībā ir turpat 3, 20 minūtes. Pēdējais jautājums par to, ka mēs kā komiteja selektīvi izvēlamies, ar ko runāt. Beigās jūs teicāt, ka jūs gribat, lai es teiktu, ka jūs kļūdaties. Godāmo deputāti, es nepiekrītu jūs vērtējumu. Pagājušajā nedēļā mēs, piemēram, nācām klajā ar ļoti kritisku vēr, vēstījumu, paziņojumu, kas ir publicēts ANO augstā bēgļu komisāra vietnē par bērnu situāciju Kalē un par juridiskajiem strīdiem, kas notiek starp apvienoto karalisti un Franciju. Mēs esam nākuši klajā arī ar paziņojumu par Austriju Ir piemēri, kur mēs esam sagatavojuši paziņojums par Eiropas Savienību kā tādu. Pirms pusotra gada, piemēram, ir tīpaši par migrācijas krīzi. Es varbūt jums pastāstīšu nedaudz iekšējo skatījumu uz lietām. Mēs uh, mēs uh, skatām visas konkrētās lietas, uh, konkrētos apstākļus. Ir vēstules, kas tiek eh, nosūtītas eh, valstī komitejas vārdā, ir tiesību aktu projekti, kas tiek piedāvāti parlamentiem par to, piemēram, ka bērni tiek izmantoti uz ubagošanā. Daži saka, jā, tas var būt ļoti specifiski, tas var būt uh, diskriminējoši un konkrēti skārt uh, Romu minoritāti, bet uh, Es varbūt neteikšu, kurai valstī, jo varbūt tās pārstāvja šeit ir zālē, mēs nosūtījām vēstuli, kurā teicām, ka ir eh, bērni ar invaliditāti, kas tiek ļaunprātīgi izmantot tajā skaitā seksuāli. Nē, mēs eh, tiešām runājam ar visām valstīm, sākot no Afganistānas līdz Zimbabvei, no A līdz Z, līdzvērtīgi un neizrādot nekādu protekcionismu. Mēs uh, izmantojam uh, tādu metodi, ka mēs katrā konkrētajā gadījumā lemjam, vai mēs pētīsim situāciju, analizēsim vai iejauksimies. Un jūs pieminējāt vairākus konkrētus jautājumus. Es tiešām varu piekrist tam problēma, kā bērni bruņotos konfliktos un tam līdzīgi. Bet eh, tas galvenais jautājums, ko es uztvēru, kāda ir situācija ar bērnu tiesību īstenošanu, it īpaši to tiesību, kas izriet no bērnu tiesību konvencijas. Bet uh, man ir jāteic, ka tā ir politiskā grība. Kā jūs varat to izmērīt? Jā, dalībvalstis ratificē šīs konvencijas, bet ir nepieciešams arī piešķirt resursus, nepieciešams nodrošināt apmācību, nodrošināt to, ka atbildīgā iestāde veic konkrētu darbu. Un ir jānodrošina, ka jūs pārmērīgi nepaļauties uz nevalstisko organizāciju pakalpojumiem, kas ir pieklājības pakalpojumu konvencija, prasa leģislatīvus, administratīvus un citus pasākumus un dalībvalstis liek lielu uzsvaru uz leģislatīviem pasākumiem. Daudzi saka, mēs pieņemam tiesību aktus par cilvēktirzniecību, par izglītību, par eh, veselības aprūpu, par aptaukošanos, par digitālo mediju regulējumu. Bet mēs konstanti dalībvalstīm sakam, ka mēs kā komisija neiejaucamies um, šajā procesā. Mēs nu, tikai sakām, ka labi, bet eh, kādu ietekmi tas ir atstājis? Vai jūs esat piešķīruši resursus, vai jūs esat eh, pieņēmuši darbā pietiekami daudz eh, cilvēku, kas ar to strādā? Vai jūs esat nodrošinājuši to, ka politika patiesībā tiek pārskatīta? Tie ir tie galvenie izaicinājumi, ar ko mēs saskaramies, bet es minēšu vēl pāris. Koordinācija ir viens ļoti būtisks izaicinājums ne tikai attīstības valstīs, bet arī attīstītajās valstīs. Un, uh, Ir eh, vairākas valstis, kurām mēs esam teikuši, ka bērnu tiesības ir horizontāls jautājums un eh, lēmumi un īstenošana ir pēc iespējas jāatuvina. Mēs zinām, kur pamats ir ļoti sazdrumstalots, tāpēc, ka mm, tas atkarībā no valdības struktūras, tā ir federāla vai tam līdzīgi. Un mēs kā komiteja neiejaucamies valdības iekšējās um, iekšējā darba organizācijā, bet mēs raugāmies, vai tie tiešām nenoved pie bērnu tiesību pārkāpumiem. Un mums ir nācies runāt ar valstīm, kur sākumskolas atbildība ir eh, centralizētās valdības atbildība, tālākā izglītība ir eh, vietēja līmeņa kompetence Un galu galā mm, beigās bija tā, ka bija daudz vairāk bērnu, kas iegūta pamatizglītību, nekā bija iespējas um, vēlāk iegūt um, vidus, vidējo izglītību, un mēs teicām, ka tas neatbilst bērnu tiesībām. Nu, šādi izaicinājumi paliek, bet es vēlreiz gribēju uzsvērt, ka mēs vēlamies uh, noteikti, ka bērnu tiesības ir politikas veidošanas centrā un īstenošana joprojām ir centrāls svarīgs jautājums. Mēs vēlamies iekļaut to uh, visās pārējās politikās. Mēs vēlamies to no parīndes pārcelt uz teksta normatīvo daļu, nodrošinot to, ka bērni ir mm, cilvēciskas būtnes ar visām cilvēktiesībām. Es gribēju pievērsties vēl vienam punktam, kuru pieminēja Francijas deputāte. Divas vai trīs prioritātes kas mums būtu jārisina saistībā ar migrācijas krīzi. Paldies par šo jautājumu. Arī tas man lika pasmaidīt, jo kāpēc? Eiropa nav vienīgais kontinents, kas uh, cieši no migrācijas krīzes. Patiesībā, ja jūs paraugāties skaitļiem, uh, Daudzas valstis citos reģionos uzņem vēl vairāk migrantu un saskars ar lielākiem izaicinājumiem nekā jūs šeit Eiropā. Ar to es gribēju sākt. Otrakārt, migrācijas krīze, kuru mēs piedzīvojam Eiropas kontinentā. Zināmā mērā ir simptomu indikators. Krīze jau nesākās 2014. vai 2015. gadā. Bērnu tiesību komiteja dalībvalstīm ir sniegusi rekomendācijas, kā risināt migrācijas un politikas izaicinājumus kopš 1990. gadiem. Mēs risinājām jautājumus saistībā ar um, migrantu bērnu integrācijas um, trūkumiem. Mēs runājām ar valdībām, kas neizvirzīja to par prioritāti. Mēs runājām par drošības situācijas uzlabošanu. Un Eiropa sāka saskarties ar izaicinājumiem, kas noveda pie krīzes, tāpēc, ka, iepre, ka iepriekšējā sistēmā pastāvēja trūkumi uzņemšanas sistēmā, aizbildniecības eh, noteikšanā un tam līdzīgi. Uh, Šī krīze izmantoja esošos trūkumus un kļuva, un situācija kļuva smaga, tāpēc, ka šie trūkumi pastāvēja. Mēs kā komiteja nenošķiram prioritāras eh, tiesības, bet varbūt eh, ir atsevišķas jomas, kas varētu būt eh, aktuālākas, kur nepieciešama rīcība. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir jāveic, jāizveido visaptverošs, izsmeļošs um, likumdošanas uh, kopums, lai aizsargātu migrantu bērnus. Un uh, tā centrā ir jābūt bērntiesību konvencijai. Tam būtu jābalstās uz labās prakses, uh, kuru ir iegūšas uh, citas uh, valstis uh, Citos reģionos un arī Eiropas Savienībām uz vietas jau ir šāda labā pieredze. Vēl viena lieta, ko mēs gribējām uzsvērt, ir tāda, ka loma, kādu jūs spēlējat uh, jūsu politiskajās saistībās, ir ārkārtīgi būtiska, lai risinātu migrācijas krīzi, ar kuru jūs saskaraties. Es uh, daudz strādāju ar Eiropas Savienību, ar Āfrikas Savienību. Es zinu, ka pastāv uh, Mm, dialogs par sadarbību un migrāciju starp um, daudzām valstīm. Piemēram, tās piecas valstis, kas tika identificētas - Senegāla, Malī, Nigēra, Nigērija un arī mana pati valsts - Etiopija. Tas uh, varētu sniegt ļoti labas iespējas, ja tas tiktu pienācīgi darīts, bet mums ir jādomā, ko tieši tas nozīmē. Nevajadzētu uh, vairīties no drošības situācijas uzlabošanas. Jāpatur prātā, ka cilvēktiesības šajā procesā ir centrālais elements un nevajadzētu pretnostatīt, piemēram, um, Grieķiju un Turciju, jo šādas uh, pašas um, schēmas līdzīgi var veidoties Āfrikā. Uh, Un, ja mēs ārpolitikā ņemam vērā bērnu tiesības, eh, tad tas jau varētu būt ļoti labs izējas punkts, bet vienlaikus ir nepieciešams veicināt arī drošu, likumīgu un sakārtotu migrāciju, kas ir ceļš uz priekšu. Uz migrāciju ir jāraugās ne tikai kā uz problēmu, bet arī kā iespēju, un ļoti daudzi šajā paneļa diskusijā teica, ka tad, ja mēs to izmantosim kā iespēju, pārceļot robežas nedaudz eh, tālāk, tad tas um, būs iegūms visiem. Daudz vairāk bērnu varēs iegūt izglītību, bet šobrīd mēs uh, nodrošinām to, ka nemitīgi atkārtojas scenārijs, ka šie bērni ir izsaviedrības izstumti, tie saskars ar dažādām problēmām savā dzīves gaitā un tam līdzīgi. Uh, vēl bija ļoti interesants jautājums par bērnu pornogrāfiju, drošību internetā un tam līdzīgi Kā bērnu tiesību komiteja mēs ļoti eh, nopietni uz to raugāmies, un ir vairākas valstis, kas ir konvencijas līgumslēdzējas puses un attaisnojas, ka mūsu kultūra to nepieļauj vai tas uz mums neattiecās, bet eh, tās ir uzņēmušās eh, saistības saistībā ar bērnu pornogrāfiju, bērnu prostitūciju, kiberiebiedēšanu. Nu, tāpēc komiteja rīkoja diskusiju dienu, kurā mm, galvenokārt runājām par bērnu tiesībām digitālajā vidē un nācām klajā ļoti svarīgām rekomendācijām. Pirmkārt, ir jāveic uh, vecumam piemērotas informēšanas um, kampaņas, ir jānodrošina atbalsts, tajā skaitā digitālās prasmes un prasmes lietot sociālos mēdījus. Un konvencijas piemērošana ir tikpat svarīga gan uh, virtuālajā, gan reālajā dzīvē. Tieši tāpēc jau mēs eh, konvenciju negrozām. Tā joprojām ir aktuāla arī šodien, kaut arī tā tika pieņemta pirms 26, 27 gadiem. Un tieši tāpēc eh, tur nav minēts pat ne HIV, tur nav minēti miesas sodi, bet eh, tas jebkurā gadījumā ir aktuāli. Ir nepieciešama skaidra regulatīvā vīde privātajam sektoram, kas ir ļoti būtisks spēlētājs ir jāpakļauj tie zināmā mērā no pašregulācijas um, valdības regulējumam. Ja bērnu pornogrāfija parādās internetā, tad šobrīd uh, pakalpojums sniedzējiem tiek prasīts uh, tikai to dzēst. Vai tas ir liederīgi? Zināmā mērā jā. Bet uh, vai tas ir viss, kas ir nepieciešams? Nē, ir nepieciešams, lai par to tiktu ziņots, ir nepieciešams, lai tiktu veikta izmeklēšana, lai tiktu uh, atklāti tie, kas ir vainīgi pie šīs situācijas. Tāpēc te ir nepieciešama milzīga rūpība, lai izvairītos no šādām situācijām, lai to novērstu. Piemēram, bitkoina izmantošana. ASV nesen bija situācija, kur um, kāds uh, vīrietis toletē filmēja meiteni un um, pārraidīja to internetā. Un eh, tiesību sārgi eh, spēja mm, tālummaiņā saskatīt um, viņa vārdu uz uh, medicīnas uh, preces un um, noņemt pirkstu nospiedumus. Jā, tas prasīja daudz laika, tas prasīja daudz pušu iesaistīšanos, un šajā ziņā notiek ļoti interesanta un daudz sološa attīstība, bet tas prasa sadarbību visos līmeņos. Uh, Deputāts no Itālijas pieminēja ieslodzīšanu kā mm, galējo līdzekli, bet ko darīt ar tiem, eh, kas eh, ir pazuduši? Un tas bija jautājums faktiski ne tikai man, bet arī deputātiem. Ir viena lieta, ko es gribēju teikt jau pašā sākumā. Mūsu iesaistīšanās migrācijas rīzes uh, risināšanā ir tāda, kurai jābalstās uz principiem, uz tiesībām. Ir daži, kas saka, ka starptautiskās tiesības nav tiesības. Un, ja jūs jautājat, kāpēc, un tad viņi saka, tāpēc, ka nav piespiedu piemērošanas mehānismu, bet vienlaikus ir krimināltiesības, un arī krimināltiesībās uh, pastāv šis piemērošanas izaicinājums, tāpēc mums ir jāsāk uh, domāt par principu, par to, kādas saistības mēs kā līgumslēdzējas puses esam uzņēmušās. Tās mums neļauj nolaist um, prasību latiņu zemāk par to, par tām saistībām, ko esam uzņēmušies. Un Eiropas Savienības uh, dalībvalstis, kā jau es teicu, nav vienīgās, kas saskars ar migrācijas krīzi. Par aizturēšanu bērnus nevajadzētu aizturēt migrācijas kontrolas nolūkos, un mēs kā komiteja uzskatām, ka aizturēšana nav pamatojums un nedrīkst tik pamatot ar to, ka nepilngadīgajiem nav migranta statusa vai ir kāda cita statusa. Eiropas padome bērnu tiesību stratēģijā no 2016. līdz 2021. gadam ir apņēmusies veikt visas uh, centienus, lai pārtrauktu nepilngadīgo aizturēšanu migranta centros. Un Eiropā jau pastāv alternatīvas, ir uh, kopienā balstīti pasākumi, bet ir arī pieredze, piemēram, Meksikā un Panamā, kur ar likuma spēku ir aizliegta uh, nepilngadīgu migrantu aizturēšanu, un es jums varu minēt arī labus piemērus no tādas valsts, kas parasti nerāda labu piemēru. Tā ir Jemena, kas piedāvā kopienā balstītu sistēmu, kur ir ģimenes un grupas, eh, kas kopā ar bēgļu, kas strādā ar bēgļu līderiem un uzņem šos bērnus, bet es gribētu jūs aicināt atcerēties to, ka piemērošanas izaicinājumam nevajadzētu kalpot par pamatu, lai atteiktos uh, no tām saistībām, kuras mēs esam uzņēmušies ratificējot bērnu tiesību konvenciju. Un tad Eiropas Savienības uh, iespējamā ratifikācija uh, Eiropas Savienības līmenī, tas, protams, uh, uzlabos uh, uh konvencijas īstenošanu un mums kā komiteja, kā bērnu tiesību komitejai, te nav nekādu iespēju kaut kā iejaukties. Jums, dalību valstīm, būtu e, jāuzsāk šī diskusija, ja jūs vēlaties kaut kādas izmaiņas bērnu tiesību konvencijā, tad jums šīs izmaiņas ir jāierosina. Ja jums ir ierosinājumi, kā vajadzētu rīkoties, mēs būsim par šādiem ierosinājumiem ļoti pateicīgi, jo, protams, mēs vēlamies bērnu tiesības uh, virzīt uz priekšu stingrāk. Tad runājot par vecuma noteikšanu. Mēs piekrītam, ka ir gadījumi, kad bērnu vecuma noteikšana notiek ļaunprātīgā veidā, nepienācīgā veidā. Ja process tiek ļaunprātīgi izmantots, tas nozīmē, ka tas kaitē bērnu interesēm. Tas neļauj citiem bērniem gūt labumu no sistēmas, kas viņiem pienāktos. Ko mēs kā komiteja varam šeit darīt? Vecuma noteikšanas metodas jābalsta uz pamatīgu analīzi, tās ir jāizpēta, jo īpaši, kad runa ir par bērniem starp 14 un 18 gadu vecumu. Methods for age determination are often flawed and inaccurate. As a best practice, what we... Jābalstās uz labāko praksi, izmantojot multidisciplinārās uh, vecuma noteikšanas procedūras, uh, balstoties uz psihologu izvērtējumiem, uz sociālo darbinieku izvērtējumu un medicīniskā testēšana. Ja tā vispār ir vienīgā iespēja, tad mēs ierosinām, lai tā būtu neinvazīva pēc iespējas. Invazīvās uh, procedūras, kas tiek izmantotas, var noteikt, ka bērni ir būtībā pieauguši. Šo procedūru tāpēc mēs neatbalstām. Un runājot par bērnu skaitu, kas ir uh, pazuduši bez vēsts, uh, pirmkārt ir grūti pateikt, uh, cik šo bērnu īstenībā ir. Mums nav konkrētu pierādījumu, mums nav datu, uz kuriem var paļauties. Bet te pašā laikā mums arī jāpadomā, kādu lomu jāspēlē tiesas sargājušajām iestādēm. Vai mēs vēlamies bērnus aizturēt, lai viņi nepazustu? Uh, Mēs nevaram uh, to darīt, tas nesa, uh, nesaistās ar mūsu pienākumiem un saistībām, kuras esam uzņēmušies. Uh, ja mēs vēlamies, uh, lai tiesapsargājušās iestādes parūpētos uh, par to, ka bērni nepazūd, tad nepieciešami turpmāki pasākumi. Tad runāt par aizbildniem. Mēs uh, esam uh, aicināti cīnīties pret iespējamo vardarbību aizturēšanās centros. Uh, jāuzklausa bērni, jāuzklausa bērnu viedokļi un viņu sūdzības. Es domāju, ka jūs uh, ciešāk ar to esat saistīti nekā es, jo mēs zinām, ka bieži vien bērniem at, uh, pārvietošanas laikā nav iespējas uh, piekļūt dušām, viņi pat nav iespējas uh, aiziet uz tolēti. Uh, mēs dzirdējām, ka bērniem uh, pieprasīja vispār naudu, lai viņi varētu uh, iekļūt nometnē. Uh, tad bērniem tiešām ir uh, daudz, uh, daudzos gadījumos uh, tiek piemērot tādi pārkāpumi, kas nesaskan ar bērnu tiesībām un konvencijas noteikumiem. Tālāk par uh, ģimenes apvienošanās tiesībām Eiropas Savienībā. Mēs, uh, kā bērnu tiesību komiteja, esam sagatavojuši vairākus ieteikumus. Pirmkārt, konvencija neaizliedz uh, ģimenes uh, sadalīšanu, bet bērni nedrīkst tikt uh, nodalīti no vecākiem pret viņu gribu. Ja uh, šāda ģimenes sadalīšana ir bērna interesēs, tad tā var notikt. Bet tas ir jāizvērtē. Nepieciešama administratīvā un arī tiesiskā pārskatīšana, Un, kā es teicu, jārīkojas bērna interesēs. Tas ir pamatkritērijs. Uh, bet runāt par ģimenes apvienošanu, vispirms jādefinē, kas ir ģimene. Uh, mēs uzskatām, ka bērna intereses jānosaka pēc iespējas ātrāk, jārīkojas steidzami. Aizbildniecības procedūras uh, arī nevienmēr notiek profesionāli un pietiekoši ātri, eh, tas neatbild bērna interesēm. Jūs pieminējāt arī gadījumus, kad viena persona atbild par vairāk nekā 50 vai 60 vai pat 100 bērniem. Kā šādā gadījumā var nodrošināt kvalitatīvu aizbildniecību? ņemot vērā šo milzīgo bērnu skaitu, kas jāaprūp, aizbildniecības procesam jābūt neatkarīgam un objektīvam, aizbildņiem jābūt neatkarīgiem un objektīviem, jāuzklausa bērni, jāizstrādā vadlīnijas uh, par um, saiknēm ar ģimeni, par ģimenes apvienošanas procedūru, jāpiedāvā aizbildņiem uh, apmācība, tas skaitā profesionālā apmācība, jāpiedāvā viņiem atbalsts, aizbildņiem jākļūst profesionāliem. Uh, Un tad tika uzdots jautājums, ko es gribēju pateikt runājot par apmācību, kad es runāju par eh, jaunajiem darbiniekiem. Es gribētu uzdot jautājumu, vai jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs eh, visi sociālie darbinieki, aizbildņi, padomnieki, psihologi un tā tālāk jau ir uz vietām un ir gatavi eh, rēģēt uz krīzi. Mūsu iespējas ir, ka nē pat ja ir e, šādas personas, viņi bieži vien nav informētas e, par bērnu tiesībām. Tas sākas jau ar Frontex, ar glābšanas komandām jūrā. Viņu apmācības rokas grāmatās turpat nav iekļauti aspekti, kas saistīti ar bērnu tiesībām. Uh, Tātad mums jāparūpējas par to, lai visi, kas strādā ar migrantiem un var strādāt ar bērniem, ir uh, at, attiecīgi apmācīti. Un mēs nedrīkstam piemirst arī mentālo vardarbību, kurai ir pakļauti daudz no šiem bērniem. Uh, jāparūpējas, lai profesionāļi, kas strādā ar bērniem, var arī sniegt viņiem vajadzīgos pakalpojumus. Uh, tika pieminēts arī cilvēku tirzniecības un cilvēku kontrabandas jautājums Uh, ir jau pieejamas paraugu prakses, piemēram, izējas punkts būtu likumdošana. Jāparūpējas par to, lai ir noteikti konkrēti sodi. Uh, eh, dazā, dažās valstīs uh, sodi ir minimāli, ir naudas sodi vai, piemēram, uh, minimāli nosacīti sodi. Un tad Eh, bieži vien sievietes ir iesaistītas bērnu tirsniecībā. Un tad nav uh, uh, obligāti, ka ir kāds uh, uh, bērnu tirgotājs ar zelta ķēdi un uh, telefonu pie auss, kas uh, ar to nodarbojas. Uh, tad tie nav tikai sudenieri, uh, bet mums nepieciešams Uh, saprast, ka tas ir horizontāls jautājums, tas ir pārobežu jautājums, piemēram, Āfrikā, Rietuma Āfrikā. Dažas valstis ir tranzīta valstis, dažas valstis ir izcelsmes valstis, citas ir uh, mērķi valstis, un citas valstis ir vienlaikus viens un otrs un trešais - Burkina Faso un uh, Gvineja. Tas ir tas valsts, ar kurām ir parakstīti saprašanās memorandi, ir izveidoti uh, Uh, īpa, izveidotas īpašas vienības, kas cīnās jau pret bērnu tirzniecību. Tie ir tikai daži piemēri. Un vēl viens aspekts uh, pirms noslēgšu uh, savu uzstāšanos. Es jau runāju par vecuma noteikšanu, bet te atgriežoties pie Somijas teiktā. Jā, tik tiešām sistēma tiek ļaunprātīgi izmantota, bet te pašā laikā dalību valstīm konvencijas valstīm būtu ļoti svarīgi, un kā mēs to redzējām eh, Kalēja gadījumā. Tad eh, mēs uh, dzirdējām, ka lūk šie bērni jau izskatās pēc pieaugušiem un viņi ļaunprātīgi izmanto sistēmu. Bet mēs nevaram uh, cilvēku tiesības uh, un to ievērošanu pakļaut populistiskiem sabiedrības uzskatiem ja mēs vēlamies kaut ko mainīt, mums jāmaina likumdošana. Mēs nevaram tāpat pēc uh, emocijām un iegribas uh, atteikties no cilvēku tiesību ievērošanas. Uh, kā komitejas vadītājs um, var teikt, mēs saprotam, nav vieglu atbilžu. Nav viegli reaģēt uz izaicinājumiem, bet cilvēku tiesību konvencija uh, ir jāpadara par jebkuras politikas centrālo punktu, izstrādājot direktīvas, rezolūcijas un tā tālāk. E, jāpaturprātā bērnu tiesību konvencija ārējā un arī iekšējā rīcībā. Un mēs visi apzināmies, ka ilgspējīgi risinājumi migrācijas krīzei e, tiks izveidoti. Mēs pie tā strādājam. Un Ja mēs varam kaut kādā veidā jūs uh, atbalstīt, mēs noteikti to darīsim. Lūdzu, norādiet, kā tas varētu notikt. Pašlaik uh, tiek strādāts pie uh, bērnu aizsardzības direktīvas. Tad, ja jūs vēlaties kaut kādu atbalstu, ja jūs uzskatāt, ka mūsu komiteja var jūs atbalstīt, lūdzu, paziņojiet mums, mēs darīsim visu iespējamo. Un, kā es teicu, divi pamatnoteikumi uh, uh, ir, uh, ka, kurus mēs neapšaubām. 27 gadi nu jau apritējuši kopš konvencija tika sagatavota. Un, protams, ātru risinājumu nav, bet mēs strādājam pie ilgtermiņa risinājumiem, respektējot bērnu intereses. Paldies un paldies par to, ka ielūdzāt mani. Uh, Lielas paldies, Mezmura kungs. Šī nebija uh, īsti mūsu iniciatīva, tā bija koordinātora iniciatīva. Mēs vēlējāmies uh, uzzināt par jūsu komitejas darbu, un jūs mums piedāvājāt ļoti visaptverošu pārskatu uh, par šiem aktuālajiem jautājumiem. Jūs atbildējat arī uz uh, deputātu jautājumu. Paldies par to! Un Mēs strādājam, piemēram, pie procedurālajām tiesībām, pie citiem aspektiem, un jūs redzējāt, cik dziļa zināšanas ir komiteja, mūsu komitejas locekļiem. Mēs noteikti uzturēsim attiecības ar jūsu komiteju. Vēlreiz paldies uh, par dalību šajā sanāksmē. Paldies par jūsu prezentāciju. Kolēģi, man tagad jādodas pildīt citus pienākumus. Uh, mani tagad aizvietos kolēģis. Thank you very much, Claude. Paldies, Claude. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir pētījums par uh, kiberiebiedēšanu un vajāšanu starp jauniešiem, uh, ko pieprasīja uh, C departaments. Šis fenomens uh, kas uh, ātri izplatās starp bērniem digitālajā sabiedrībā. Uh, mēs vēlējāmies izpētīt, kādas ir vajadzības pēc uh, publiskās rīcības šajā jautājumā. Tad šo pētījumu publiskoja 16. gada septembra sākumā, un šis pētījums rāda, uh, kādi juridiskie un politikas pasākumi uh, ir pieņemti Eiropas Savienībā uh, kiber iebiedēšanas jomā. Uh, runa ir arī par starptisko līmeni un Eiropas Savienības lomu uh, pētījums piedāvā pierādījumus, kas būs noderīgi mūsu komitejas darbam, un uh, īpaši gatavojoties ziņojumam par direktīvas 2011.93 īstenošanu. Es tagad došu vārdu Virģīnijai Dela Pauza kundzei, uh, lai viņa īsumā prezentētu mums šo pētījumu. Lielas paldies! Es sākšu vispirms ar pētījuma mērķi. Šis pētījums ilustrē uh, kāds ir kiberitbiediešanas aptvērums un kādas formas pastāv Eiropas Savienībā. Mēs runājam par jauniešiem vecumā zem 18 gadiem, gadiem 28 dalību valstīs un deviņas dalībvalstis ir izvēlētas padziļinātajai metodei. Mēs izmantojām vairākas pētniecības metodes, veicām uh, gan datu izvērtēšanu, konsultējāmies ar ieinteresētajām pusēm un aptaujājām jauniešus. Vispirms jāuzsver, ka Eiropas Savienības un starptautiskajā līmenī nepastāv kiberiebiedēšanas definīcija, un tikai dažas dalību valstis vispār ir pieņēmušas oficiālu definīciju kiberiebiedēšanai. Neskatoties uz to, ka ir vairākas definīcijas dalību valstīs, ir kopēja izpratne, ka šī iebiedīšana ir apzināta agresīva uzvedība, ko veic uh, individu grupa vai viens individs uh, pret uh, uh, upuri, kas nevar sevi aizstāvēt. Šī interneta iebiedēšana un vajāšana notiek interneta vidē. Uh, Te mēs redzam, kāda ir pamat elementi, kāds ir raksturojums šim nodarījumam. Uh, iebiedēšana notiek izmantojot elektroniskos un digitālos līdzekļus ar nolūku uh, nodarīt kaitējumu un uh, varas nelīdzsvars starp upuriem un pāri darītājiem ir skaidrs. Pāri darītājiem ir iespēja palikt anonīmiem un šādā veidā uh, Uh, nesodītiem par savu rīcību. Uh, bet uh, šī uzvedība ir publiska un to var ievērot tūkstošiem cilvēku. Kiberiebiediešana paplašinās bērnu vidū, un mēs piedzīvojām, piemēram, bērnu vidū starp 11 un 16 gadiem uh, šādu gadījumu paaugstināšanu no 7% 10. gadā uz 12% 2014. gadā. Bet šie dati, protams, jāuztver piesardzīgi, jo, kā es teicu, nepastāv starptiskās definīcijas kiberiebiedēšanai un e, katrā valstī ir savas metodes, kā izmērīt e, kiberiebiedēšanu un kā to noteikt. Reizēm arī katrā pētījumā tiek izmantota cita metode. Uh, bet neskatoties uz to, var noteikt zināmas tendences. Piemēram, uh, arī uh, upuri reizēm ir um, pāri darītāji. Kiber iebiedēšana ir plašāk izplatīta nekā tradicionāla iebiedēšana. Nevar runāt par to, ka kāds konkrēts dzimums ir vairāk iesaistīts. Bieži vien mēs redzam, ka meitenes aktīvāk ir iesaistītas kiberiebiedēšanā un vajāšanā nekā zēni. Protams, datu ir samērā maz, bet šādas tendences ir iezīmējušas. Eiropas un starptautiskais juridiskais satvars uh, ir trausls, uh, Nav juridisko standartu, nav konkrētu instrumentu, kas uh, vērstos pret kiberiebiedēšanu, bet kiberiebiedēšana uh, var nozīmēt uh, pārkāpumu attiecībā uz 13, 19 un 31 pantu uh, bērnu tiesību konvencijā. Ir arī juridiski saistoši instrumenti, ko sagatavoja Eiropas padome, piemēram, Eiropas konvencija par cilvēktiesībām, Eiropas uh, uh, Uh, kibernoziegumu uh, konvencija. Un par politisko satvaru jāsaka, ka 2014. gadā ANO pieņēma rezolūciju par bērnu aizsardzību pret vajāšanu un iebiedēšanu. Eiropas padome pieņēma savukārt stratēģiju 2016. un 2021. gadam, kas ir vērsta uz bērnu tiesību ievērošanu digitālajā vidē. Tā ir viena no prioritātēm runāt par Eiropas Savienības juridisko satvaru. Eiropas Savienībai šeit ir spēlējama tikai papildinoša loma. Eiropas Savienība papildina un koordinē dalību valstu iniciatīvas. Bet Eiropai te pašā laikā ir kompetence noregulēt tās jomas, kas ir saistītas ar bērnu tiesībām. Piemēram, direktīva pret bērnu seksuālo izmantošanu un direktīva par uh, upuru tiesībām. Arī šajās direktīvās ir runa par kiberiebiedēšanu. Un, kā es teicu, nav atsevišķi juridiskā instrumenta Eiropas Savienības līmenī, eh, kas būtu veltīts tieši kiberiebiedēšanai. Bet pastāv Eiropas parlamenta rezolūcija, kas tika pieņemta 14. gada 27. novembrī par godu 25. bērnu tiesību eh, konvencijas gada dienai. Eh, tajā ir runa par iebiedēšanu nu, gan digitālajā vidē, gan reālajā pasaulē. Eh, eh, runājot par bērnu aizsardzību digitālajā vidē, jāpiemina Eiropas Savienības darba kārtība bērnu tiesības jomā un Eiropas politikas par bērnu drošību tiešsaistē. Eh, Tā skaitā 12. gada komisijas stratēģija labākajam bērnu internetam. Ir arī finansiālās programmas, kas koncentrējas uz bērnu aizsardzību. Neviena no dalību valstīm vēl nav pieņēmusi uh, kriminālu pasākumus eh, vai civiltiesību pasākumus pret uh, kibervajāšanu bet visas dalībvalstis eh, šo nodarījumu izskata citos satveros, piemēram, instrumentos, kas ir vērsti pret vardarbību, eh, diskrimināciju vai eh, datornoziegumiem. Un 14 dalībvalstīs ir politikas četrās galvenajās jomās, piemēram, vardarbība, izglītība, bērnu aizsardzība un interneta drošība. Mēs esam identificējuši arī paraugu prakses deviņās dalībvalstīs - Igaunija, Vācija, Itālija, Grieķija, Nīderlande, Polija, Rumānija, apvienotā karaliste un Zviedrija ir šīs valstis. Par paraugu praksēm mēs saucām prakses, kas ir veiksmīgas, mazinot uh, iebiedēšanu internetā un aizsargājot uh, upurus, kā arī uh, Uh, veicinot informētību par šo fenomēnu. Piemēram, bērnu ombuda iniciatīvas Igaunijā un Grieķijā būtu jāpiemina, kā arī uh, profesionāļu apmācība. Te runa ir par skolotāju un policijas darbinieku apmācību vairākās valstīs. Uh, skolas tiek padarītas atbildīgas par uh, iebiedēšanas novēršanu uh, bērni tiek iesaistīti uh, politiskajos lēmumos, uh, tiek uh, piedāvātas apmācības stundas par uh, savstarpējo cieņu un um, iebiedēšanu, kā arī tiek izveidotas īpašas vienības, piemēram, slimnīcās, eh, lai aprūpētu upurus un viņu ģimenes. Eh, tas notiek, piemēram, Itālijā un Grieķijā. Lūk, šādi ir pētījuma rezultāti. Mēs esam sagatavojuši arī vairākus ieteikumus Eiropas Savienības institūcijām. Komisijai mēs iesakām izstrādāt oficiālo definīciju kiberiebiedēšanai un vajāšanai. Tas palīdzētu mums izstrādāt kopējo izpratni par šo fenomēnu. Tas sniegtu arī zināmas vadlīnijas dalību valstīm, kas pašlaik izmanto dažādas definīcijas. Komisija vajadzētu arī uzlabot paraugu prakšu izplatīšanu un apmaiņu, un jāuzlabo sadarbība ar privāto sektoru, jo īpaši ar sociālo mēdīju provideriem un internetu provideriem. Runāt par Eiropas parlamentu, mēs ierosinām, eh, ka parlamentam jāpadara kiberiebiedēšana par svarīgu prioritāti savā darba kārtībā. Var izmantot to, piemēram, eh, bērnu tiesību eh, grupā. Parlamentam vajadzētu arī uzraudzīt komisijas darbību šajā jomā, uh, lai tā nodrošinātu, ka kiberiebiedēšana nepazūd nekur likumdošanas procesā. Un visbeidzot, ieteikumi dalību valstīm. Mēs iesakām dalību valstīm regulāri un sistemātiski izvērtēt kiberiebiedēšanas apjomus un aktīvāk uh, uh, darbot, darboties, aizsargājot bērnus, jāveicina aktīvāka bērnu ombuda loma. Uh, kā arī jāpiedāvā apmācības programmas bērniem un viņu vecākiem. Paldies! Liels paldies, eh, Dala Poca kundze, un tagad došu vārdu īsiem jautājumiem un sagaidīsim arī atbildes, vai kādam no kolēģiem ir kāds jautājums. Činičī kundze, lūdzu. Sī, <clears throat> grazie, grazie. Liels paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par prezentāciju Dāla Paucas kundzei par šo ļoti svarīgo pētniecības darbu, par kiberiebiedēšanu. Tas, diemžēl, ir fenomens, kas iet plašumā un novad pie traģiskām sekām. Jaunieši kļūst par uh, upuriem uh, un uh, pievēršas ekstrēmām darbībām. Uh, Un uh, mums ir uh, mūsu uh, nepilngadīgo tiesību grupā jāpievērš šim jautājumam. Tika uzsvērti dažādi svarīgi aspekti. Es tomēr gribētu mūsu viešņai lūgt sniegt detalizētāku informāciju par prevenciju. Normatīvie pasākumi uh, kuri, protams, ir jāveic eh, gan Eiropas, gan eh, dalībvalstu līmenī, jo īpaši dalībvalstu līmenī arī manā valstī Itālijā mēs vēlamies tur panākt eh, progresu un tieši nesen um, ir uzsākta iniciatīva par jaunu kiberiebiedēšanas uh, likumu, bet mums ir jārīkojas arī preventīvi. Jāsāk jau skolā, bet jāiesaista arī ģimenes. Bieži vien vecāki uh, nespēja bērniem šeit uh, palīdzēt, jo viņi nepārzina visas šīs jauno tehnoloģiju iespējas, uh, kuras lieto viņu bērni. Kā mēs šeit varam veidot tādu profilakses darbu, kas tiešām būtu efektīvs? Atsaukšos uz atbalstu arī uh, kiberiebiedēšanas upuriem tas ir nepieciešams. Iebiedēšana un vajāšana notiek, un bieži vien tie ir vājākie, kas tiek izvēlēti par upuriem, kuri tiek uh, interneta vidē uh, vajāti. Uh, ko mēs tur varam darīt, lai uh, pienācīgā veidā aizsargātu jauniešus pret šādām praksēm. Mēs zinām, cik grūti ir kaut kā tiesiski vērsties pret šādiem gadījumiem, kā mēs varam palīdzēt tādiem jauniešiem, kas nonākuši šādā situācijā, lai izvairītos no ekstrēmām rīcībām, kas bieži vien sekot. Mēs zinām, ka bija 14-gadīga meitene, kas Itālijā izdarīja pašnāvību, tāpēc, ka bija uh, um, neizturam kiber uh, vajāšanu un iebiedēšanu ar Facebook starpniecību. Kā mēs varam uh, aizsargāt uh, upurus šādās situācijās? Paldies, Lopes Agilārkungs. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Dažkārt tā ir, ka šeit Libe komitejā mums ir uh, ļoti interesanta uzklausīšana. Uh, jo mēs neformāli diskutējam par jautājumiem, kuri ir pelnījuši padziļinātu a, apspriešanu. Mēs runājam par tādām lietām, par kurām jācīnās, bet mums nepietiek bieži vien informācijas, lai uh, Uh, varētu izvērtēt situāciju, un tad uzklausīšanās mēs saņemam informāciju, un paldies jums par sniegto informāciju. Jūs man likāt padomāt par uh, kiberiebiedēšanas uh, diviem aspektiem. Varbūt jūs varētu par tiem izteikties uh, paplašinātāk, lai sniegtu mums uh, vēl papildus informāciju. Pirmā lieta attiecas uz. Uh, šo te scenāriju, kā tiek īstenota kiberiebiedēšana. Uh, cik saprotu, tas ir tāds eh, jauns uh, krimināla fenomens, kas uh, nenorīt vienmēr pēc vienāda scenārija, bet varbūt tomēr šeit ir kaut kādi modeļi vai kaut kāda organizētās noziedzības forma, kas šeit parādās pie apvāršņa. Uh, Un tas eh, varbūt eh, šiem eh, vajātajiem, iebiedētājiem pašiem uh, ir kaut kādas saiknes, varbūt viņi apmainās ar praksi vai uh, uztur kontaktus uh, un dalās savos ieguvumos. Un, uh, izmanto savus upurs, un otrā lieta ir jāpanāk līdzsvars starp šo te iespaidu, ka kiberiebiedēšana ir patiesībā drauds personības un rakstura attīstībai jauniešiem un to, cik svarīgi ir respektēt jauniešu uh, neatkarību un privātumu, jo viņiem arī ir šīs te pamatiesības uz privāto dzīvi. Jo, cik mēs zinām, daudzas kiberiebiedēšanas lietas atklāja vecāki um, aiz savu bērnu muguras pētot viņu darbības uh, um, interneta vidē, jo bieži vien viņiem nākas uh, rīkoties uh, um, neatļautā veidā, pētot savu bērnu uh, mobilos telefonus un internetu vēsturi, lai zinātu, kas vispār notiek. Vai jūs varētu vēl par to izteikties? Paldies, tagad gribētu dot vārdu Dala Pocas kundzei atbildēt uz šiem diviem jautājumiem. Uh, bet uh, mēs jau esam nedaudz iekavējuši, tāpēc uh, uzsvēršu, ka šīs diskusijas uh, gaitā mēs varēsim šo jautājumu tikai iesākt apspriest. Attiecībā uz pirmo jautājumu un uz preventīvo pieeju. Mūsu pētījuma rezultāti norāda, ka, lai ieviestu izglītības programmas, uh, Eh, kas ir eh, um, tiešām visveiksmīgākais veids, kā cīnīties. Eh, tātad ir šīs programmas jāievieš, lai cīnītos pret kiberiebiedāšanu. Viena ir Kīva programma, kura tika uzsākta Somijā un tad tika ieviest arī citās valdīs, valstīs, arī Nīderlandē. Un šī programma ir balstīta uz pieeju uh, kas attiecas uz visu skolu. Tur tiek iesaistīti ne tikai bērni, bet arī vecāki un skolotāji. Tās ietvaros tiek uh, radīta droša vide bērniem skolā, lai viņus uh, iesaistītu risinājumu meklēšanā. Un es domāju, ka tas ir labs piemērs, kā uh, varētu ieviest šādu izglītības programmu, kas attiec uz upuru atbalstu un aizsardzību. Uh, Mūsu aptaujas eh, rezultāti, ko mēs īstenojām um, attiecībā uz bērniem vecumā no 12 līdz 21 gadam, tur tika uzsvērts, eh, ka ir jāatbalsta upuri, sniedzot īpaši psiholoģisku atbalstu, bet bērni uzsver arī, eh, ka jāatbalsta arī kiberiebiedēšanas eh, nodarītāji, lai viņi saprastu, kā viņu rīcība ietekmē upurus, eh, lai viņi justu, kā uh, ir būt kiberiebiedēšanas upuriem. Tas par jūsu jautājumu. Kas attiecas uz uh, kibernoziedzības aspektu? Kiberiebiedēšana ir atzīta par kibernozogumu, un tas ir fakts Tas ir eh, arī bīstams eh, noziegums, ir apmēram miljons eh, kiber iebiedēšanas, tātad kiber noziegumu upuri ir, ir saskāršies ar kiber iebiedēšanu. Tātad tas ir noziegums un tas tā arī ir jāskata. Kas attiec uz līdzsvaru starp cilvēku tiesībām, bērnu tiesībām uz privātumu un vecāku iejaukšanos. Šeit atkal gribētu uzsvērt, ka tā aptauja jauniešu vidū, ko mēs īstenojām, eh, norādīja, respektīvi bērni norādīja uz to, ka ir jābūt lielākām vecāku kontrolēm un um, um, skolotāju kontrolai eh, runājot par internetu lietošanu. Pārsteidzošā kārtā mēs konstatējam, ka vecākiem, tātad bērni vēlas, lai vecākiem un uh, skolotājiem būtu labāk zināšanas un lai viņi viņiem palīdzētu droši lietot internetu. Thank you very much uh, for this exchange and. Uh... Paldies par šo uh, viedokļu apmaiņu un par jūsu sniegto informāciju par šo pētījumu. Pētījums ir arī uh, Uh, pieejams, uh, lai to varētu tālāk skatīt. Vēlreiz paldies par to, ka ieradāties. Un tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir iniciatīvas ziņojums par pamatiesību ietekme uz lielajiem datiem, un referente ir Ana Gomeša. Viņa prezentēs uh, tagad savu mm, ziņojumu projektu, 22. oktobrī tas tika izsūtīts. Es atvainojos 27. oktobrī. Tagad lūdzu vārds jums Gomešas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jūs teicāt, ziņojums ir pieejams un gribu uzsvērt, ka tas ir ziņojums, kurš ir uh, ar zināmiem ierobežojumiem. Mēs nevaram rakstīt pārāk garu tekstu, tāpēc tas ir tāds kā kopsavilkums, bet, protams, ar prieku pieņemšu grozījumu priekšlikumus. Eh, es iesniegšu grozījumus un droši vien arī kolēģi, un tādējādi mēs varēsim attīstīt tālāk eh, galvenās idejas, kas ir ziņojumā. Ziņojums ir strukturēts trijos blokos. Pirmkārt, tiek apskatīta situācija attiecībā uz lielajiem datiem un uz ietekmu uz pamatiesībām. Un tad tiek nošķirti lielie dati komerc lietojumam un publiskajam sektoram. Un trešais aspekts - tiesību aspekts. Dažas no bažām un uh, ieteikumiem, protams, attiec uz visām trim jomām vai uh, divām jomām. Kā jau es teicu, pārāk garš ziņojums nevar būt, un uh, grozījumi tiešām var palīdzēt uh, iekļaut ziņojumā lietas, kas tur nav, vai varbūt sasaistīt lietas, kas nav sasaistītas. Mēs atzīstam, ka saziņas tehnoloģiju uh, progress un uh, elektrisko ierīču lietošana ir radījuši papildus iespējas pilsoņiem, uzņēmiem un valdībām, bet uh, ir arī būtiski riski, proti pamatiesība aizsardzība, privātuma, personas datu un aizsardzība un nediskriminācijas princips. Uh, Mēs arī uzsveram, ka automātiski pieņemti lēmumi bieži vien var būt kļūdaini un tie var nelabvēlīgi ietekmēt pilsoņus. Tad, kad mēs bijām braucienā Silīcija ielajā maijā, tad viens no mūsu sarunu partneriem teica, ka lielie dati būtībā ir statistika ar šo te vāru, uh, kuru uh, amplificē uh, algoritmus. Es uh, nedomāju, ka tā, tas pilnībā atspogļo realitāti. Jā, kaut kāda taisnība tur ir, un tomēr uh, šīs pieņēmums uh, norāda uz to, ka jebkuru statistiku var eh, manipulēt. Un ja jūs lietojat uh, algoritmu, lai to visu uh, uh, palielinātu, amplificētu, tad tas var arī attiecīgi lielākā mērā ietekmēt pamatiesības. Nediskriminācijas princips ir ļoti svarīgs elements, piemēram, mūsu sarunu partneri minēja ietekmi uz uh, uh, apdrošināšanas nozari, piemēram, vai arī veselības aprūpas politiku, vai, piemēram, veselības apdrošināšanu, um, un tādas varbūt saka šīm manipulācijām. Tātad mēs uzsveram, ka sabiedrības uzticība šīm tehnoloģijām ir izšķirīgi svarīga, un to var nodrošināt tikai uh, strikti ieviešot uh, pamatiesības un nodrošinot juridisko noteiktību visām iesaistītajām pusēm. Uh, Mēs ar šo ziņojumu nepiedāvājam nekādu likumdošanu, tas nav ziņojuma mērķis. Mums jau ir datu aizsardzības paketes, ieviešanas likumdošanas akts, kurš tika pieņemts jūsu vadībā priekšsēdētāja kungs, un tas arī ir svarīgi, kā šita ieviešana tiks īstenot, kā to darīs komisija, dalībvalsts, datu aizsardzības iestādes un datu aizsardzības padome. Uh, Es tomēr uzskatu, ka caurskatāmība, taisnīgums, atbildība un kontrole pār eh, personas datiem ir ļoti būtiskas eh, vērtības, un ar šiem principiem būtu eh, jārēķinās ieviešot tiesību aktus. Tās datubāzes, kas tagad ir uzņēmumiem, ka, kur ir šie tie liela apjoma dati par individiem, uh, bieži vien eh, tās tiek pārdotas, nodotas apakšuzņēmējiem, eh, tiek iemainītas. Es arī uh, zinu, ka uzņēmumi skata šos jautājumus arī no savas nozares perspektīvas, un dažās nozarēs uh, ir tiešām skaidra šī apziņa, ka pamatiesību stiprināšana ir priekšnosacījums uzticībai uh, šai sistēmai, lai Eh, šīs eh, būtiskās iespējas, ko paver lielo datu lietošana, varētu tikt izmantotas. Um, jā, tomēr daudzi to vēl neapzinās, un riski ir tiešām būtiski. Un neviens vēl nezina, cik liela apjoma šie riski. Es pārāk daudz eh, nepievērsīšos ziņojumu detaļām, bet es gribētu uzsvērt, ka mums ir vajadzīgas dialoga platformas, uh, uh, valsts un pašvaldību iestādēm un privātajām iestādēm, kas uh, lieto lielapjoma datus un datu bāzes. Un lai nodrošinātu um, spēcīgu ētisko ietveru lielapjomu datu lietošanā un automatizētā lēmuma pieņemšanā, un lai novērstu šo algoritmu uh, nepiemērotus lēmumus. Mēs dzīvojam uh, laikmakā, kad visi lieto elektroniskās ierīces, aplikācijas, to lieto, tās lieto pilsoņi un uh, um, uzņēmumi, un uh, to vien nevar uzskatīt par um, uh, tu, fa, pierādījumu tam, ka uh, Uh, šie produkti ir labi. Vienkārši cilvēki lieto, jo visi tā dara, un tas ir uh, arī uh, vienīgais veids, kā var strādāt mūsdienu pasaulē. Tāpēc mums ir uh, jādomā par šiem jautājumiem. Mēs dzīvojam lietu interneta laikmetā, uh, um, bankas uh, pakalpojumi ir atkarīgi no interneta, drīz jau arī uh, braukšana un uh, lidošana būs ar to cieši saistīta, un mēs esam ļoti atkarīgi no datu bāzu uzticamības, un tā savukārt ir atkarīgi no atbilstības pamatiesību uh, noteikumiem. Tas bija tas, ko gribēju teikt diskusijas sākumā, un ar prieku uzklausīšu uh, Uh, kolēģu komentārus un gaidīšu arī kolēģu uh, grozījumus, lai šis uh, um, ziņojums kļūtu spēcīgāks. Myself. Paldies! Ir trīs deputāti, kas vēlas izteikties, un arī es pats vispirms vārds ETP grupē. Liels paldies priekšsādātājiem, liels paldies arī Annai Gomešai par šī ziņojuma sagatavošanu. Man personīgi šķiet labi, ka šis eh, ziņojums ir labs izējas punkts. Tomēr es uzskatu, ka tas pagaidām vēl joprojām nepietiekami atspoguļo to, ko var paveikt ar lielajiem datiem, un tas nav arī, nav atspoguļots arī, kā to ir iespējams neitrāli izmantot attiecībā uz pamatiesībām. Tāpēc eh, šo uh, šos aspektus vajadzētu uzlabot. Bet es uh, apsveicu to, ka ir noticis mēģinājums uh, definēt lielos datus, mēģināt saprast, uh, kādi ir, kādas ir to priekšrocības, to uzskat par labu elementu, jo mm, no lielajiem datiem mēs nevarēsim izvairīties. Tā ir realitāte, kas uh, iegūst pastāvīgu vietu mūsu sabiedrībā. Uh, Un runa pašlaik ir tikai par to, kādu, kādā virzienā mēs um, to ievadām. Nu, raugoties uz E apsvērumu punktu, tur, kur iet runa par uh, sensoru masveidu izplatību, lai iegūtu jutīgus datus, man rodas jautājumi, vai tad tie vispār vēl ir personas dati, kur mums būtu jāsargā pamattiesības, vai arī tie ir vispārīgi dati, kas ir. Uh, anonimizēti un kur mums būtībā nebūtu jāuztraucas no pamatiesību perspektīvas. Un tālāk arī jautājums par algoritmiem. Arī tie nākotnē mm, pašmācības procesā uzlabosies, un mums ir jāraugās, lai šo datu kvalitāte uh, te spēlētu būtisku lomu un lai tas galu galā nenovestu pie nepareizu lēmumu pieņemšanas. Pilsoņu norūpētība šajā jomā man šķiet ir nedaudz divdomīgāks jautājums. Pilsoņi tāpat ir norūpējušies par to, kas viņus sagaida nākotnē, jūs to visu ļoti labi zināt. Un um, dātu apstrādes jomā šobrīd uh, notiek uh, attīstība, kuru varbūt visi vairs īsti līdz galam neizprot. Un šis jēdziens big data arī noved pie neusticības um, pieauguma. Bet uh, būtībā jau par to nevajadzētu uztraukties. Tur ir arī pozitīvi aspekti, tīpaši veselības aizsardzības jomā, un tur pat var rasties jautājumi, vai tur nav iespējams um, darīt lietas, kas ļaus labāk um, individuāli mm, izrakstīt medikamentus vai labāk uh, pielāgot šo ārstēšanas režīmu, kur lielie dati varētu nodrošināt pozitīvu attīstību, kas attiecas uz uh, pseidonimizāciju un anonimizāciju. Un trešajā punktā mm, pie personas datiem tas jau ir minēts. Un vēlreiz anonimizēti dati netiek uh, iekļauti darb, datu aizsardzības regulas darbības jomā. Un mums uh, nevajadzētu domāt par datu aizsardzības pamatregulu, bet drīzāk par to, vai regulas tiem vispār attiecas. Mēs to Mēs apspriedām arī to, vai datu pseidonimizācija varētu būt piemērots līdzeklis, kā uzlabot lielos datus, kā atvieglot eh, to izmantošanu. Manuprāt, pastāv vēl arī citas metodas, kuras varbūt mums šobrīd nav zināmas. Un, ja mēs runājam par šādu datu pseidonimizāciju, mums uh, vajadzētu drīzāk varbūt paturēt prātā to, kā notiek reidentifikācija, vai tas nav tas būtiskākais aspekts, un kur galu galā tieši šī joma nevarētu palīdzēt um, kliedēt bažas par savu datu drošību, tad, ja tie ir uh, pseidonimizēti. Un tieši tāpēc mums būtu jādomā par reidentifikāciju. Es nezinu, cik lielā mērā uh, Mums eh, šī jaunā datu aizsardzības pamatregula stāsies spēkā, pagaidām tā vēl netiek piemērota, tāpēc arī ir jāraugās, kā to ir iespējams eh, sasaistīt ar ziņojumu par lielajiem datiem. Un, ja mēs atsaucāmies uz regulu, tad varbūt ir jāņem vērā arī direktīva. Tomēr ir jāpatur prātā, ka tas jau mainīsies. Lielas paldies! Nākamais runātājs ir mm, Mārija Lauristina, pēc tam Karlos Skailju. Lielas paldies! Gribēju pateikties Annai par to, ka tik uh, dzīvīgi aizsāka šo diskusiju. Un es negribētu, lai mēs šo diskusiju sasteigtu, jo tur tiešām um, ir jārunā par ļoti daudzām sarežģītām jaunām lietām, un kā jau to pierāda diskusija par datu aizsardzības uh, regulu, mēs uh, saskaramies aizvien jauniem, ar aizvien jauniem problēmu līmeņiem, tāpēc šī diskusija prasīs laiku. Un uh, par to būs jārunā vairāk kārt, uh, domājot par to, kā visa šī joma attīstās. Uh, Otra lieta ir ārkārtīgi būtiski, lai visi, kas ir iesaistīti šajā procesā, ļoti rūpīgi izlasītu dātu aizsardzības regulu, jo tas ir pamatu pamats. Un, jo šis ziņojums uh, ies tālāk, neatklājot lietas, kas ir datu aizsardzības regulā, jo labāks tas būs. Es atceros, kā mēs uh, apspriedām profilēšanas problēmas. Uh, stundām ilgi. Arī m, mm, spriedām par lēmumu pieņemšanu, bet uh, viss, eh, ko tur bija iespējams iekļauts, viss jau ir izdarīts. Un tāpēc ir jāraugās, kādi tad šeit ir tie jaunie izaicinājumi. Varbūt ir pāragri teikt, ka viss ir atrisināts regulā bet um, lielie dati tur bija būtisks jautājums. Lielie dati ir iespēja jebkādus datus padarīt par personas datiem. Te pat neiet runa par datu anonimizāciju. Tas ir diezgan vienkārši. Ir jāraugās uz uh, otru aspektu. Jebkādas pēdas, ko atstāja cilvēki un kas uh, paši par sevi nav personas dati, uh, var tikt pārvērsti par personas datiem, un mums uh, ir jāsaprot, ka ir nepieciešamas skaidras sarkanās līnijas par šo datu izmantošanu, nevis par apstrādāšanu, jo mēs um, nevaram te runāt par uh, to, ka matemātika ir laba vai slikta, bet ir jādomā par to, kā cilvēki izmanto šo datu apstrādes rezultātus. Uh, raugāmies uz medicīnas jomu, uz farmācijas jomu. Te jau neiet runa par ķīmiskajiem procesiem, kas notiek laboratorijā, bet gan par to, kā šie dati tiek izmantoti. Un tieši tāpēc šeit nākas atzīt, ka ir ļoti specifiskas problēmas Varbūt es te mēģinu norādīt, kādos virzienos mums ir jāraugās. Minēšu trīs jums. Pirmkārt, analītiskie rīki, datu kvalitāte. Tas viss ir tehniskas jomas. Te ir runa par um, profesionālām darbībām kopumā, bet ir vēl divas lietas, kas ir ārkārtīgi būtiskas. Pirmkārt, kurās jomās mums ir jāpiemēro ētikas, morālas standārti. Te vairs neiet runa par pā, datu apstrādi. Mm, tas ir tehnisks process, bet te ir jādomā par ētikas jaunajām normām. Šādu normu nav. Mums kultūrā tās nepastāv, jo šī ir pilnīgi jauna situācija. Un trešā lieta ir mm, jautājums par to, uh, kādas eh, te ir juridiskās problēmas, kādi sodi ir nepieciešami, vai ir nepieciešams aizliegt lielu datu analīzi atsevišķās jomās, piemēram, ja tiek skārti bērni un tam līdzīgi. Un es domāju, ka tas arī ir jautājums, uz kuru mums ir jāroda atbildi. Un ir vēl viena joma, kas nav minēta, un tā ir izglītība. Mēs varam kontrolēt caurskatāmību, cik vien mums ienāk prātā, bet ja nebūs pat visvienkāršāko zināšanu par to, kas ir algoritms, kas ir korelācija, jeb atbilsme, kas ir mm, modelis, kas ir statistika, tad tam nebūs nekādas jēgas. Mums ir jāraugās uz izglītību kā pamat instrumentu, kas ir galvenais veids, kā mēs varēsim nodrošināt atbildību par šo datu apkopošanu un apstrādi. Tāpēc izglītība ir ļoti būtisks elements. Un te ir vēl viena daļa, kas ir saistīta ar um, tiesību sargājošiem aspektiem. Jāteic, ka es tur neatradu gandrīz uh, neko daudz uh, no jauna salīdzinājumā ar to, kas ir direktīvā, varbūt tāpēc ir jāraugās uz to kopā ar nozares speciālistiem. Daudzas lietas tiesību sargājošajā jomā jau ir atrisināts. Ja mēs raugāmies, piemēram, uz kriminālu ekspertīzi, tad pēc būtības tā ir ļoti tuva lielo datu analīzai, bet uh, aiz uh, datora analīzes šeit stāv cilvēks smadzenes. Uh, Tāpēc kopā ar kriminālu tiesību ekspertiem mums ir jāraugās par to, kur lielie dati šeit varētu radīt jaunas problēmas. Tālāk lietu internets. Eh, tā šeit pietrūkst. Jo ir labi, ka tas ir pieminēts vispār, bet ir vēl viena lieta, par kuru mums būtu jādomā ļoti rūpīgi. Ja mēs eh, tagad vēlamies um, apspriest digitālā satura direktīvu, mēģinam saprast, ko nozīmē visas viedās funkcijas, ko nozīmē mūsu datu apkopošanu, tad, manuprāt, šie aspekti te pietrūkst. Un tas ir eh, darbs, kas nozīmē lielus izaicinājumus. Es ceru, ka mums būs ļoti interesantas diskusijas, neesam arī uh, nekādā steigā, un tāpēc es eh, tiešām ļoti priecājos par šīm gaidāmajām diskusijām. Liels paldies! Atlikušiem runātājiem es tomēr aicinātu ietilpināties trijās minūtēs, lai mēs varētu uh, atvēlēt, eh, ievērot um, diskusiju atvēloto laiku. Koeļu kungs, liels paldies eh, priekšsādātāji. Tāpat kā Vosa kungs, es arī gribēju pateikties eh, Gomešas kundzei par jums paveikto darbu. likumdošanā, domājot par šī priekšlikuma darbības jomu, ir zināmi ierobežojumi, bet ir ārkārtīgi būtiski, ka šeit uh, ir arī ārkārtīgi blīvs saturs, un uh, tāpēc vajadzētu izmantot uh, grozījumu procedūru, lai aizpildītu trūkums. Gomešas kundze jau teica, ka to es gaida, un es uh, esmu uh, pateicīgs par šo ziņojumu, jo tas ir ļoti labs izais punkts. Lielie dati ir viedie dati, un uh, tie ir arī viedi jāizmanto. Tas nozīmē, ka tie, protams, rāda zināmas problēmas, bet tie rāda arī jaunas izaicinājumas saistībā ar privātumu, ar uh, datu drošību. Un es domāju, ka parlamentā ir eh, vairākums, kas uzskata, ka mums eh, pamatiesību jomā būtu jābūt paraugam, bet ir nepieciešama arī līdzsvarota pieeja raugoties uz to, kāda veida likumdošanu mēs vēlamies, eh, lai risinātu jaunās problēmas. Mēs vēlamies privātumu, uh, drošību, sociālo ekonomisko attīstību. Un, um, kā jau teica Gomeses kundze, mums ir jāpatur prātā tie instrumenti, kurus pavisam nesen mēs apstiprinājām šajā parlamentā. Ir jāpatur prātā arī tas, ka iet runa ne tikai par datu drošību, bet arī kvalitāti. Ir uh, Eulīsa mm, komanda, kas var piedāvāt labu ekspertīzi, arī Eiropas datu uzraugs. Nu, tā tad ir pietiekami daudz ekspertu datu drošības jomā, kuri varētu sniegt ļoti labu pienesumu. Un vēl viena lieta, kur mēs apspriedām runājot par datu aizsardzību, ir tā, ka dalībvalstis riskus vērtē atšķirīgi. Ir valstis un kultūras, kur, um, kuras labi apzinās šos riskus un pastāvīgi tos pārvalda un uzrauga, bet tas tā nav visās valstīs. Tāpēc uh, tas ir jāpatur prātā. Nākamā runātāja, paldies priekšsādētāji Zipels kundze. Uh, Es gribēju sākt ar ļoti vispārīgu komentāru. Pēc tam, kad kolēģis Koelju pieminēja pamatiesības, mm, gribēju teikt, ka pamatdoma ir tāda, ka ne visu, kas ir tehniski iespējams, vajadzētu arī darīt. Un it īpaši tas attiecas uz datu izmantošanu, jo ar šiem datiem ir iespējams eh, izdarīt arī ļoti daudz eh, sliktu lietu. Un gribēju paturpināt uh, jautājumu, kur uzdeva kolēģis Aksels Foks. Dati, kas ir savākti no sensoriem, vai tie joprojām ir personas dati? Protams, ka tie varētu būt personas dati. Mana automašīna šobrīd uh, apkopo dažādus uh, datus un ne tikai to par to, uh, kāds, um, kādas gaismas man ir jāieslēdz, vai mm, kāds ir eļļas līmenis, bet vāc datus arī par to, cik ātri es braucu vai es um, nebraucu garām pie sarkanās gaismas. Visi šie dati tiek uh, savākti un vēlākais darbnīcā tie tiek nolasīti un tur visi zina, ak, šī sieviete vienmēr brauc par ātru. Labi, mēs jau varam par to smīnēt, bet kas ar šiem datiem sliktākajā gadījumā notiek, varbūt. Uh, Mm, kāds man tagad teiks, ka ik pēc pusgada ir eh, jāpērk jaunas riepas, un eh, mana mm, pastkastīte tiek pārpildīta ar reklāmām, ņemot vērā jau, cik daudz reklāmas saņem pat šeit Briselē, un arī eh, apdrošināšana, man var teikt, tu brauc bīstami, un tāpēc mēs paaugstināsim tavu apdrošināšanas prēmiju, un viņi arī neteiks, kāpēc viņi to grib darīt, jo viņi negrib atklāt, no kurienes ir dati. Uh, Tāpēc arī, perso, tāpēc arī sensoru apkopoti dati var būt personas dati. Runājot par mm, pseidonimizāciju un anonimizāciju, arī te ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem un mm, ir jāraugās, vai mēs tiešām gribam to anonizēt un mm, pseidonimizēt, jo, piemēram, elektrības patēriņa jomā ir viedie uh, Skaitītāji viņi zina, ka Birgita Zipele visbiežāk um, ir mājās tikos un tikos no rīta un vakarā un visvairāk ūdens uh, patērē tad, kad ir dušā un vienlaikus viņai ir ieslēgts televizors. Kāpēc manam elektrības piegādātājiem ir jāzina šī informācija? Viņam pietiek ar tādu informāciju, ka, piemēram, pilsētas rajonā A Vislielākais elektrības patēriņš ir sestdienās 11. Līdz ar to man jānodrošina lielākas jaudas, bet citos laikos mazāk. Viņam nav nepieciešamības izsekot uh, katram konkrētam patērētājam. Un, ja viņš nesaņem šo informāciju, tad man nav jābažījās arī par anonimizāciju. Piedodiet, varbūt es jau te sāku izteikties par garu, bet uh, galu galā uh, Digitāla datu izmantošana liek uzdot arī ētiska rakstura jautājumu, piemēram, par autonomo autovadīšanu. Kā tad rīkoties jautājumā, ja es, piemēram, saskaros ar situāciju, kad man ir jāizvēlas, vai es uh, uzbraucu pensionārai, ietriecos kokā, vai varbūt uh, uzbraucu visu bērnam? Autonomi vadāmā uh, auto ir programmatūra, kas saka, ka tev vienmēr ir jāre, jārēģē šādi, jānobrauc vecmāmiņa. Un um, daži auto ražotāji jau ir definējuši, ka prioritārā situācija ir tāda, ka vienmēr tiek sargāts autovadītājs. Vienalga, vai tā ir veca kundze, vai bērns, vai auto, vai kāds cits. Un, protams, ka mums nevajadzētu šajā ziņojumā atsaukties uz veco datu aizsardzības regulu. 2018. gads pienāks ātrāk nekā mēs te pateiksim mm, nošķaudīties, un tieši tāpēc uh, būtu jāraugās uz uh, šobrīd uh, aktuālo datu aizsardzības pakotni. Paldies! Um, tālāk! Paldies, paldies arī Annai uh, par šo ziņojumu. Protams, mēs tagad esam darba procesa pašā sākumā, un mēs varam pievērsties vairākām dimensijām. Es domāju, vispirms mums jāsaprot, kāds ir konteksts. Mēs runājam par lielajiem datiem pamattiesību kontekstā, sākot īstenot GDPR. Un mums vajadzētu lūkoties, kā notiek īstenošanas process, uh, datu aizsardzības uh, regulai. Runāt par datu aizsardzību kopumā, jāatcerās, ka mēs tikai sākam darbu pie e-privātuma direktīvas pārskatīšanas. Un jautājumi, kas ir saistīti ar konfidenciāliem datiem un datu lokalizāciju, ir jāatrisina, jo tas ir svarīgs e-privātuma direktīvai. Šie jautājumi, protams, vienlaicīgi ir saistīti ar, ar lielapjomu datiem. Es domāju, ka mēs varētu šeit eh, padomāt arī par personas datu izmantošanu zinātniskiem nolūkiem. Mēs runājam par atvērtu zinātnes mākoni Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti svarīgi. Un es pats esmu uh, Lībe referents šai jautājumā, tad sagatavošu attiecīgus ieteikumus. Mēs mūsu grupā strādājam arī, piemēram, pie robotikas jautājumiem, ne tikai šajā komitejā, bet arī citās grupās. Arī tur ir vairāki aspekti, kas nākotnē būs īpaši svarīgi. Arī tos vajadzētu iestrādāt šajā ziņojumā. Un, protams, mums arī jādiskutē par lielajiem datiem, e, ņemot vērā pamatiesību jautājumus. Ir vajadzīgs labs uh, uh, satvars, lai veicinātu uzticēšanos lielajiem datiem. Bet jāsaprot, ka ne visi dati automātiski ir personas dati. Ir milzumu daudz datu, kas nav personas dati. To mēs nedrīkstam aizmirst. Un jāatceras arī, ka ir atsevišķi noteikumi, citādi noteikumi šādu nepersonas datu pārstrādē un izmantošanai. Paldies! Pirms došu vārdu Anai Gomešai, arī pats vēlos pateikt dažus vārdus. Tik tiešām tas ir ļoti labs izējas punkts mūsu kopīgajam darbam pie pamatiesību jautājumiem sakarā ar lieliem datiem. Uh, ieskanēja jau daudzi komentāri, piemēram, uh, nediskriminācijas aspekti. Un es gribētu uzsvērt to, ko tikko teica Mišels Bonī. Tik tiešām jāizšķir starp personas datiem un cita veida datiem anonimizētu informāciju. Šī atšķirība ir ļoti svarīga. Uh, jo, kad mēs runājam par anonimizētu informāciju, protams, ir iespējams plašākas apstrādes iespējas ar uh, šādiem datiem, kad mēs runājam par uh, personas datiem, uh, mums ir datu minimizācijas koncepcija, mēs ierobežojam ar datu izmantošanu. Tas ir iekļauts gan datu aizsardzības regulā, gan uh, um, pamatiesību hartā. Un, kad mēs runājam par lielajiem datiem, tad te ir neliela pretruna starp lielajiem datiem un personas datiem, jo mēs principā nevēlamies, lai uh, personas dati būtu iekļauti lielajos datos. Jo, piemēram, uh, mēs nevaram tos uzglabāt uh, bezgalīgi. Personas datus var uzglabāt tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams konkrētam nolūkam. Un, protams, par anonimizācijas tehnikām un biznesa modeļiem šajā direktīvā var padomāt par jaunajām tehnikām, par to, kā palielināt mūsu centienus. Mums, Eiropiešiem, tik tiešām vajadzētu veicināt jauninājumus šajā jomā. Un tagad atkal uzklausīsim referenti Annu Gomešu. Lielas paldies! Paldies kolēģiem par ļoti interesantiem komentāriem un jautājumiem. Es ar lielu prieku gaidu apsolītos grozījumus. Tagad jau var nojaust, kādos virzienos tie ies. Es piekrītu, ka mums tik tiešām jāpiesaista operatorus, piemēram, uh, rūpniecības pārstāvjus, kas jau izmanto lielos datus. Mums jāparūpējas arī par tiesība aizsardzības iestāžu vajadzībām un jāņem vērā konkrētos izaicinājumus viņu darba lauciņā. Nav jau tā, ka mums vajadzētu tagad padoties un teikt, nu, lūk, tādos laikos mēs dzīvojam, neko nevar padarīt. Nav jau tā, ka lielie dati uh, var novest pie uh, totālas kontrolas vien. Jādomā arī par iespējām, kas mums ir, uh, kas nemaz nebūtu iespējamas, ja mums nebūtu šo lielo datu lielos datus var izmantot, lai uzlabotu pārvaldību, lai padarītu valdības un administrāciju atbildīgākus un lai sauktu viņus pie atbildības. Domāju tikai par Panāmas dokumentiem. Tas jau arī bija rezultāts lielo datu izmantošanai. Runājot par datu anonimizāciju, kas tika pieminēta vairāk kārt. Eh, tika runāts par eh, eh, anonimizācijas tehniku sasaisti ar biznesa modeļiem. Jums ir taisnība, bet būsim arī realisti beigu beigās Uh, izmantojot korelācijas metodas ar datubāzēm, viss ir iespējams. Ir iespējams no jauna identificēt uh, personas, uz kurām attiecās anonimizētie dati. Tas ir ļoti būtisks elements. Tas jāpatur prātā kā centrāls elements, uh, kad mēs cenšamies samazināt riskus Šie riski pastāv, un tas jāapzinās. Nesen es piedalījos sanāksmē ar nozares pārstāvjiem, un uh, autorūpniecības uzņēmums uh, norādīja, kā datu bāzes, kas atspoguļo um, autoražošanas paņēmienus, uh, tiek piedāvātas arī apdrošināšanas uzņēmumiem, un apdrošinātāji uh, var būtībā izlemt neizsniegt uh, apdrošināšanu vai nepiedāvāt izdevīgu apdrošināšanu tādai un tādai personai, um, tāpēc, ka viņam kaut kas nepatīk šajā datubāzē. Te ir vajadzīgi stingri ētikas principi un mums nepieciešams jābūt arī uh, drosmīgiem. Mēs uh, ASV piemēram, runāt par datu aizsardzību. Tikāmies ar lieliem un mazajiem operatoriem un redzējām, ka viņi uzskata vispārējo datu aizsardzības regulu, ka pirmo mēģinājumu kaut kā savaldīt datu aizsardzības jomu. Un mums vajadzētu visas problēmas, eh, kas tika piesauktas, eh, vajadzētu visas šīs problēmas uh, tik tiešām izskatīt, padziļināt. Jūs runājat par profilēšanu, par anonimizēšanu, jārīkojas drosmīgi un um, ambiciozi, bet nevajadzētu mēģināt novērst to, ko mēs nevarēsim novērst. Mario runāja par uh, mūsu uh, uh, izglītību un digitālo apmācību. Ja tik tiešām uh, jāiesaista eh, izglītības iestādes un tiesapsargājušās iestādes. Viņu darbiniekiem arī ir vajadzīga informācija. Un, eh, un runāt par asimetriju starp dalībvalstīm, tā ir nopietna problēma. Eh, Bonīkungs runāja par datu lokalizāciju. Mēs tad ļoti piesardzīgi raugāmies uz ASV, bet mēs mazāk uh, sekojam tam, kas notiek Ķīnā. Un datu aizsardzība tur, piemēram, vispār uh, nav uh, prioritāšu starpā. Es domāju, ka ar jūsu palīdzību mums izdosies uzlabot ziņojumu. Uh, esmu ļoti pateicīga arī sekretariātam. Uh, par atbalstu. Esmu pateicīga e, kolēģiem, kas palīdzēja sagatavot šo ziņojumu. Lielas paldies! Vēlos paziņot, ka 8. decembrī notiks uzklausīšana, un 15. decembris līdz 2015. ir datums, kad jāiesniedz grozījumi. Tagad, kolēģi, skatīsim nākamo darba kārtības punktu vienošanās starp e Eiropas Savienību un ASV par datu aizsardzību un personas informāciju, kas ir saistīta ar eh, kriminālu noziegumu eh, izmeklēšanu. 12. Eh, septembrī 16. gadā parlaments saņēma no padomes pieprasījumu pēc piekrīšanas atbilstoši uh, Um, Eiropas Savienības uh, funkcionēšanas uh, līguma um, attiecīgiem pantiem. Mēs tagad uzklausīsim uh, ieteikumu projektu, ko prezentēs mums um, referents, prot, proti es kā referents vai arī Sarčtini kundze, un septembrī tātad mums lūdza piekrišanu šim likumprojektam, Bet mums bija jau iepriekš diskusijas par uh, terorista finansēšanas, uh, izsakošanas programmu ASV un par mēģinājumiem legalizēt transferus uz šo sistēmu, kā arī uh, ASV uh, PDR vienošanos. Mūsu komiteja vairāk kārt jau aicināja sagatavot uh, visaptverošu um, nolīgumu, kas nodrošinātu uh, pamattiesību ievērošanu un plašu datu aizsardzību, kā arī privātuma aizsardzību gadījumos, kad uh, uh, personas dati tiek nodoti um, kriminālu nodarījumu uh, novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas vai vajāšanas nolūkiem uh, runa ir par policijas un tiesu sadarbību policija, uh, krimināla jautājumos. Un eh, šīs sarunas tika vairāk kārt atsāktas, eh, bet mums visiem ir skaidrs, ka nepieciešams kaut kāds minimāls aizsardzības līmenis. Līdz ar to mēs vēlamies papildināt jau noslēgtos eh, nolīgumus, ir savstarpējā atbalsta vienošanās un 2000, e, un 11. gada martā komisija sāka sarunas, balstoties uz mandātu, ko 10. gada decembrī pieņem padome. Šīs sarunas turpinājās līdz 2015. gada septembrim, e, tad e, tika noslēgts, noslēgta vienošanās Tagad padome nosūtīja šo nolīgumu parlamentam piekrišanas procedūras kontekstā. Es kā referents piedalījos vairākās sarunās ar ēnu referentiem, kā arī ar juridisko dienestu un citiem dalībniekiem, piemēram, komisijas pārstāvjiem. Es domāju, ka mēs varam piekrist šim nolīgumam. Uh, Tas nozīmē lielu progresu ceļā uz labāku datu aizsardzību, eh, tiesību sargājušo iestāžu sadarbības kontekstā starp Eiropas Savienības un ASV iestādēm. Protams, paliek vēl daži neatrisināti jautājumi, un visu pagājušo gadu mēs pie tiem strādājām pēc uh, nolīguma parafēšanas. Uh, un Piemēram, viens no jautājumiem bija, kā šo nolīgumu varētu interpretēt uh, par, vai to var interpretēt kā juridisko pamatu datu nodošanai uh, vai adekvātuma izvērtēšanai. Un ņemot vērā Eiropas Savienības datu aizsardzības uh, standartus, mūsu sarunās uh, mēs konstatējam, ka šo nolīgumu nevar izmantot par automātisku juridisko pamatu datu nodošanai. Nepieciešami citi nolīgumi, citās vienošanās, lai atļautu uh, datu nodošanu konkrētajā gadījumā. Uzklausījām arī daudzus skaidrojumus no komisijas puses par šī nolīguma lomu sakarā ar Eiropas Savienības datu aizsardzības normām. Tas skar adekvātuma e, izvērtēšanu, e, bet sniegtie skaidrojumi e, būtu jāpublisko oficiāli. Mēs uzskatām, ka pieņemot šo nolīgumu, jāparūpējas par to, ka nolīguma puses uh, interpretē normas vienādi. Tas pats attiecas arī uz otro punktu, proti uz jautājumu par iespēju, ka šīs nolīgums uh, būs uh, jāiestrādā ASV likumdošanā, proti, ka ASV likumdošana būs jāpielāgo attiecībā uz datu aizsardzību un privātumu un konkrēti uz PDR datiem. Ja mēs vēlamies, lai šis nolīgums tiktu pilnībā īstenots visās jomās, kuras tās nosēc, piemēram, arī PDR datu transfers tajā ir iekļauts, tad mums, kā Eiropas Savienībai, ir skaidrs, ka Eh, ASV būs attiecīgi jārīkojas. Eh, citā gadījumā šo nolīgumu ASV nevarēs pilnībā īstenot, un tas līdz ar to nebūs spēkā, un eh, tas neatieksies tātad arī uz mums. Līdz ar to tas nekalpos par garantiju datu aizsardzībai, kā mēs to būtu vēlējušies. ir skaidrs, un to vajadzētu iekļaut uh, arī mūsu deklarācijā, ka šis nolīgums var kalpot par pienācīgu garantiju tikai tad, ja Eiropas Savienības iestādes varēs pārbaudīt, uh, vai datu aizsardzības standarti tik tiešām atbild uh, nolīguma normām. Un visbeidzot, Vēl viens svarīgs skaidrojums ir tas, ka tas fakts, ka nolīgums nosec arī um, tiesiskās aizsardzības līdzekļus un um, apelācijas iespējas um, iesaistītajām personām, tad iespēja vērsties tiesā pašlaik ir noteikta kopš 2016. gada februāra uh, kongresa uh, tiesu uh, apelācijas likumā, bet tas skar tikai dažas struktūras. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībā tas nenoseiks visas personas. No mūsu skata punkta tas nenozīmē pilnīgu nolīguma Uh, ieviešanu. Ja, jo tā, tad, tad tam vajadzētu nosekt visas personas visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Bet mēs uh, uh, uzskatām, ka pēdējās problēmas ir uh, jāatrisina un ceram, ka tas var notikt īstenojot nolīgumu. Turklāt īstenošanas procesā vajadzētu parūpēties par to, lai pašlaik nenosaktās personas būtu pilnībā iekļautas nolīguma darbības jomā ar uh, pilnu tiesību apjomu, ie, ieskaitot arī uh, tiesības iesniegt apelāciju tiesā. Jāsaka, ASV uh, interpretācija joprojām ir uh, savādāka attiecībā uz Eiropas Savienības iedzīvotājiem, uh, kuriem mēs piešķiram uh, apelācijas tiesības. Un tomēr šis nolīgums nozīmē papildus uh, garantijas, salīdzinot ar uh, pašreizējo tiesisko satvaru. Es domāju, ka uh, tas saskan ar sniegtiem skaidrojumiem, un līdz ar to es iesaku paust Eiropas parlamenta piekrišanu šim nolīgumam. Tas, protams, ir izējas punkts uh, citiem standarta veida nolīgumiem datu aizsardzības jomā un pamatiesību jomā starp Eiropas Savienību un ASV. Tā ir iespēja izveidot kopīgos standartus, nevis arī turpmāk izmantot dažādos standartus un uh, savstarpējās atzīšanas iespējas, kas nav pietiekams pamats, lai nodrošinātu visu personu tiesību ievērošanu. Divi deputāti vēlas izteikties, varbūt būs arī vairāk runātāju. Uh, Aksels Fos, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka ar visu šo te datu aizsardzības diskusiju par uh, pamatregulu, par uh, direktīvu, uh, un citiem dokumentiem mēs esam diezgan daudz spējuši panākt ASV, un tāpēc attiecībā uz, eh, arī balstoties uz mūsu diskusiju un to papildus darbu, ko ieguldījām lietu precizēšanā, esam arī daudz panākuši, un tāpēc šajā uh, visaptvarošajā nolīgumā, umbrella nolīgumā, mēs nevaram neko daudz vairāk uh, panākt Tas gan nenozīmē, ka tā būs vienmēr, bet tas ir tā līdz brīdim, kad būs uh, jaunas prasības, uh, kuras atkal būs jāintegrē vai kuras tad uh, šajos konkrētajos līgumos, kas tiks noslēgti, um, balstoties uz šo aptverošo nolīgumu, to varēs tad darīt, eh, ja tas eh, līdz tam nonāks. Tas nenozīmē, ka tas tagad ir akmenī iecirst, bet tas ir labs pamats. Un mēs, manuprāt, tiešām pielikām lielus pūliņus, un tu to vēlreiz eh, atbilstoši arī atspoguļoji un izstrādāji, un es domāju, ka tiešām šo aptverošo nolīgumu mēs varam ar, ar tīru sirdsapziņu atbalstīt. Un visas tās nedrošības, kas tur varētu uh, parādīties, liela daļa tur būs jau nosaktas un daudz jau esam sasnieguši. Un tāpēc, manuprāt, mums būtu šis attiecīgais solis arī jāspēr. Un tāpēc tautas partijas vārdā var teikt, ka mēs eh, atbalstām priekšlikumu. Šo ietvaru vajadzētu pieņemt pēc iespējas drīzāk, jo te pēdiņās ir runa tikai par uh, eh, kriminālu noziegumiem un datu apmaiņu starp atbildīgajām iestādēm. Uh, Un tāpēc es domāju, ka e, tas ir e, e, ļoti labs noliegums, ko tiešām varam atbalstīt bez nekādām šaubām. Paldies! Liels paldies! Nākamais manā sarakstā ir Mariju Lauristīna no sociāldemokrātiem. Paldies, priekšsādētāji! Šis tiešām ir būtisks brīdis mūsu darbā, jo mēs zinām, cik sarežģīts ir bijis šis process, visas šīs diskusijas, un arī mūsu grupā šis rezultāts ir apspriests, arī mūsu darba grupā, un uh, pilnīgi noteikti ir augoties uz referenta secinājumu šajā atzinumā, ka uh, Eh, tas ir būtisks progress personas datu aizsardzībā starp Eiropas Savienību un ASV. Tur mēs visi piekrītam, jo, ja jūs pārbaudīsiet visus šos noteikumus, kas eh, atbilst tās augtie politikas direktīvai, uh, ja policijas direktīvai un jau rada jaunas garantijas datu apmaiņā, salīdzinot ar divpusējiem nolīgumiem starp ASV un dalību valstīm, eh, šādas garantijas tiešām pietrūka, līdz ar to tas ir tiešām būtisks progress. Tā pašā laikā mūsu grupā bija arī nopietna diskusija par galveno trūkumu visā šajā a, eh, dokumentā, ko minēja jau referents. A, kas attiecas uz apelācijas iespējām. Praksē tā tas tiešām varētu būt, jo tur ir diskriminācija starp pilsoņiem un tiem, kas nav pilsoņi. Un trešo valstu valsts piedarīgo īpatsvars aizvien pieauga Eiropas Savienībā, līdz ar to um, šī problēma varētu aktualizēties ar laiku. Uh, Un šajā kontekstā ir svarīgi uzsvērt uh, un nodrošināt to, lai tas tiešām arī tiktu pienācīgi interpretēts no otras puses, uh, ka šis nolīgums nenodrošina juridisko pamatu personas datu uh, transfēriem. Uh, un uh, tests varētu tad notikt praksē. Piemēram, ja tiešām būs tāda lieta, kad valsts atteiksies datus nodot, sakot, ka netiek nodrošināta atbilstība, un e, tie cilvēki, kuru dati e, jānodot, ka viņi nav pilsoņi, uh, Un tad ir šis uh, risks, ka tad tie varētu tikt ļaunprātīgi izmantot šie dati. Tad, uh, ja šis tests tiks izturēts, tad uh, attiecīgās iestādes varēs iejaukties un tad mēs varētu būt droši. Bet tas nozīmē, ka mums ir jāsāk uh, ieviest un tad raudzīsimies, kā tas noritēs. Uh, jo, ja mēs parāgāmies uz šo periodisko pārskatu klauzulu, kas būs pirmais pārskats jau pēc trim gadiem, tad es domāju, ka tad arī varēsim izvērtēt, kā tas viss darbosies. Vispārējās diskusijās mūsu grupā mēs nonācām pie tādas nostājas, ka, ja salīdzinām neatrisinātās problēmas un progresu, kas ir panākts, tad mēs arī atbalstām uh, šo te piekrišanas došanu, jo, kā jau tika teikts, uh, ideāls tas nav, bet tas ir labākais iespējamais risinājums šajā brīdī. Bet mums ir jāturpina šis darbs un jānodrošina, ka pienācīga īstenošana arī tiks nodrošināta. Paldies! Tālāk Sofija Intvelda Alda grupas vārdā. Jā, paldies priekšsēdētāji! Es eh, gribu diezgan daudz ko teikt par šo jautājumu. Pirmkārt, eh, vēsture tam visam. Eh, un mēs, kas esam šajā zālē, varbūt atcerēsies, ka es biju viena no pirmajām, kas prasīja transatlantisku nolīgumu datu aizsardzībai. Tātad labi, ka tāds ir. Ir arī jauni uh, drošības noteikumi, arī attiecībā uz apelāciju. Tas viss ir progress, bet problēmas sākas, kad raugāmies uz detaļām. Par procedūru. Pirmkārt, esmu diezgan pārsteigta par laika grafiku attiecībā šī ziņojuma pieņemšanu. Es neatceros, ka mēs jebkad uh, īsākā laikā, kā četras nedēļas, pieņemtu kādu ziņojumu. Uh, Tagad ir um, pirmā diskusija un uh, tūlīt jau būs balsojums plenārsēdē. Mēs par šo jautājumu esam diskutējusi vairāk kā desmit gadus. Kāpēc tas ir jādzen cauri parlamentam tādā ātrā procedūrā, ignorējot visus uh, juridiskā dienesta, 21. grupas, uh, um, ģenerāla advokāta un visus atzinumus, ko saņēmām? Uh, Tur tika izteikts dažādas piezīmes taču, un eh, man eh, nav saprotams tas tiešām, un nesaprotu arī, kāpēc eh, visi tagad satraucas par tādiem nolīgumiem kā CETA, kamēr šis ir sliktāks, ja jūs uzskatāt, ka CETA ir slikts. Es nesaprotu procedūru, es nesaprotu šos dubultos standārts un šo steigu. Tagad par būtību. Visi saka, ka tas nav juridiskais pamats uh, eh, transfēriem, un tas nav atbilstības lēmums, bet tā, tā tad tas ir, bet tā, te ir arī jāskatās uz uh, semantiku. Uh, ja jūs raugāties uz vienu pantu, tad, tad ja šis nolīgums tiks ieviests, tad ASV būs jāievēro Eiropas Savienības datu aizsardzības likumdošana. Citiem vārdiem sakot, uh, bet eh, šis tiek uzskatīts kā prasības eh, izpilde par eh, pienācīgu drošību. Tas nozīmē praksē, referent kungs, ka tā būs vienreizēja autorizācija visam. Un es gribētu uzklausīt komisijas atbildi. Ja šis neatbilst uh, šiem kritērijiem par pienācīgu drošību, tad kas tad atbilst, kāda papildus drošība tad būtu vajadzīga papildus šim nolīgumam? Es ne par ko nevaru tādu iedomāties. Tātad praksē šīs būs uh, atļaujas uh, lēmums uh, datu uh, aizsardzības jomā ASV. Um, padomājiet, ko tas nozīmē. Um, Es eh, te esmu bijusi ļoti ilgi. Pārskatīšana nav ne graša vērta. Es neesmu nevienu piemēru redzējusi, kad likumdošanas akta pārskatīšana tiktu patiesi izmantota, lai likumdošanu būtiski mainītu vai pat atceltu. Tik līdz būsim to parakstījuši, tas tiks iekalts akmenī uz mūžīgiem laikiem. Tātad mums ir ļoti rūpīgi jāskatās, ko mēs darām. Uh, par atbilstības lēmumu, vai kā nu jūs to saucat. Tā ir visaptveroša atļauja. Un šeit es varu teikt, jā, ir šie uh, drošības aspekti, nodrošinājumi, bet ir arī uh, dažādi uh, veidi, kā apiet to ar līkumu. Tātad tas neatiecas uz uh, cilvēkiem, kas ir trešo valstu valsts piedrīgie un dzīvo Eiropas Savienībā. Tas neatbilst pamatiesību hartai, jo līgumos patiesībā ir teikts, ka mēs nevaram vest sarunas par starptautiskiem nolīgumiem, kas ir pretrunā panotiesību kartām. Labrīt! Un otrkārt, tas arī ir svarīgi, eh, kas nav pelni, saņēmis pienācīgu atbildību. Tiesības uz apelāciju tiek eh, piešķirts tikai cilvēkiem, kas dzīvo konkrētās valstīs. Kā valsts var kļūt par šādu konkrēto valsti, ja tā piekrīt uh, datu dalīšanai, nosūtīšanai komerc mērķiem. Tātad mēs saņemsim apelācijas tiesības tikai tad, ja esam gatavi dot Google mūsu datus komerc mērķiem. Es nesaprotu, kā tas vispār var būt saskaņā ar pamatiesību hārtu. Un visbeidzot, tas ir kaut kas, ko jūs pieminējāt. Sauciet mani par cīniķi, sauciet mani uh, par. Uh, Eh, vēl kaut ko, bet eh, komisija pati, Džankarelli eh, ir klāt, Džankarelli kungs ir klāt. Tātad, ka tas viss balstās uz pieņēmumu, ka ASV atsauks izņēmums no privātuma līkuma zināmām programmām, kā PDR un tā tālāk līdzīgām programmām. Iespējas, ka tas notiks, ir pilnīgi nulle. Tad, kad uh, Uh, slodskātam lapas plauks, tad tas notiks. Un es gribētu komisijai pajautāt, vai jūs varat apliecināt to, ko es dzirdēju. Neformālā sēdē komisijas pārstāvis teica, jā, mēs to zinām, un mēs zinām, ka to darot, uh, nolīgums būtībā nebūs juridiski saistošs, bet mēs tik un tā visu dzīsim uz priekšu, ja pilsoņiem tas nepatīk, tad viņi var vērsties tiesā. Tas nozīmē, ka Eiropas komisija, ja tas tā ir, būtu gatava Uh, apzināti noslēgt nolīgumu un to piemērot, kamēr tas nav juridiski saistoši un atstāt to individuāli pilsoņu zinā vērsties tiesā. Pat ja Eiropas komisija nerespektē tiesiskumu principu, Eiropas kopienu tiesu un um, līgumus, tad es nesaprotu, ko mēs te vispār darām. Jūs teicāt, ka visu varētu atrisināt ar Eiropas komisijas deklarācijas pievienošanu. Nu, jā, es nesaprotu, kāpēc tas eh, nevarētu būt eh, eh, pienācīgs risinājums CETA nolīgumam, bet tas būtu pienācīgs risinājums šim nolīgumam. Nu, bet šī deklarācija arī neko neatrisina, ja pats nolīgums nav ūdensdrošs, tad mēs to neatrisināsim ar kaut kādu goda vārda deklarāciju no Eiropas komisijas puses, jo šīs lietas, ko es pieminēju, nevar atrisināt ar deklarāciju. Uh, privātuma likuma izņēmumi ir jāceļ. Šis nolīgums uh, ir jāveido tā, lai tas atbilstu pamatiesību hartai, un es personīgi esmu pārliecināta, bet labprāt uzklausīšu kāda zinošāka cilvēka padomu, bet es personīgi neredzu, kā mēs varam noslīgt nolīgumu, kas uh, sniedz apelācijas tiesības ar nosacījumu, ka dalībvalstis apsolīs sniegt personas datus ASV komercmērķiem. Un pēdējais jautājums jums, referenta kungs, jo uh, šeit ir vēl viens nosacījums attiecībā uz apelāciju. Nē, man jāsāk no jauna. Tātad datu nodošana komercmērķiem Amerikas Savienotajām valstīm, tas lielā mērā balstās uz nesen pieņemto uh, privātumu vairoku. Ir citi instrumenti, bet privātumu vairoks ir viens no galvenajiem instrumentiem. Jūs, tāpat kā es, esat ļoti skeptisks par privātumu vairogu, un mēs par to runāsim vēlāk. Tātad, ja šis privātuma vairoks uh, krīt, ja atkal kāds tiesas ceļā uh, panāk to, un uh, vēl kāds pīlārs šajā nolīgumā sabrūk, nu, tad, nu, nu kā, Tad šis solījums vai prasība no ASV nodot datus komercmērķiem eh, var tikt izpildīts tikai izmantojot kaut kādus vispār neskaidrus instrumentus. Viss šis pasākums ir viens vienīgs haoss, mūsu grupa nav gatava šobrīd to atbalstīt, un visas šīs lietas, ko es minēju, ir jāsalabo pienācīgā veidā, tā lai tur nav nekādu šaubu, bet tādu, kāds tas tagad ir, mēs šo uh, ziņojumu nevaram atbalstīt. Paldies! Nākamā Kornelija Ēnsta no Goja grupas. Fiendank. <clears throat> Paldies, un paldies referentam. Mēs daudzus, daudzus gadus esam strādājuši pie šī jautājuma. Laimīgāk vai nelaimīgāki, bet tagad vai mēs tagad samierināsimies ar šo zīli rokā, pat ja gribētu šo mēdni kokā. Uh, Es tiešām nevaru iedomāties, ka mēs eh, to tādā formā, kādā tas ir pieejams, varam ar um, mierīgu un godīgu sirdsapziņu atbalstīt, um, nebūdam naivi. Jā, nu ir lieliski. Referentam ir svarīgi norādīt uz to, ka uh, pamat nolīgums eh, nerada pamatu tālākajiem datu transfēriem. Jā, tas ir eh, apsveicami un pareizi, bet jautājums ir, kā tad otra puse, otrā Atlantijas okeāna pusē to redz? Un cik lielā mērā tiešām ir nodrošināts, ka mēs varam uh, tiešām balstīties uz to, kas šajā pamatojumā ir ierakstīts. Es atbalstu visu šī pamatojuma daļas, to visu uzskatu par patiesu, bet man nekas taču nav taustāms, uh, uh, ko es varu pēc tam ASV parādīt. Uh, piemērojamības lēmums par to jau nu gan ir gari un plaši adekvātuma lēmums, jau atbilstības lēmums, par to ir gari un plaši diskutēts, bet faktiski te būtībā nav tāda īsta skaidrība. Un ja mēs apskatām tekstu kopumā, tad jākonstatē, ka ar līdzšinējo mēs nevaram būt mierā. Un vēl daži svarīgi punkti, piemēram, šīs te e, datu tālāk nodošana un uzglabāšanas termiņi, un jo īpaši par delikātiem, jūtīgiem datiem. Ko tad mēs apspriedām saistībā ar datu pamat uh, uh, direktīvu. Es atvainojos regulu. Mēs taču nevaram tagadējo situāciju atbalstīt. Man tas šķiet tiešām problemātiski, kā šeit ir paredzēts uh, uh apelācija. Tās ir ļoti garas uh, debates, kā tas var būt, ka laimes gadījumā, veiksmas gadījumā tas attieksies uz Eiropas Savienības pilsoņiem un pārējiem? Nē, mēs šeit runājam par pamatiesībām, kuras ir Eiropas Savienības teritorijā visiem jāgarantē. Tātad tas nav pieļaujams. Mēs varam pateikt, jā, vairāk mēs nevarējām panākt, bet vai mēs tiešām ar mierīgu sirdsapziņu varam atbalstīt šādu nolīgumu un ticēt, ka tas, kā tas ir rakstīts pamatojumā, arī izvērtīsies. Tur ir jābūt tiešām naiviem. Uh, Es neticu, ka tas tā būs. Ja mēs vēl kaut ko varam darīt, tad uh, nolēmuma tekstā, galīgajā tekstā ir jāieraksta lietas, kas ir uh, pamatojumā ierakstītas, un tās ir jāpadara par nosacījumu šim uh, nolīgumam. Tad varbūt to varētu pieņemt, bet tagadējā versijā uh, tur ir pārāk daudz nedrošības, un man tiešām ir skumji un žēl, ka esam nonākuši šādā situācijā. Uh, ka mēs virzāmies uz šo situāciju, ka mums būs kaut kāds lēmums, vairāk nebija panākams. Man nešķiet, ka tas ir pienācīgs arguments, kāpēc atbalstīt to, jo tas taču ietekmēs arī turpmākos nolīgumus un līgumus, un uh, to es gaidu tiešām ar šausmām. Uh. Lielas paldies! Lopes Agilāra kungs, paldies priekšsādātāji! Šis pēdējais, bet ļoti būtiskais šīs dienas darba kārtības punkts ir tāds, par kuru daudz ir pateikts. Un es piekrītu jūsu izvērtējumam un skaidrojumam par šo priekšlikumu gan kā ēnu referents, gan arī ņemot vērā daudzas norādītos priekšnoteikumus, ko kolēģi pieminēja uzstājoties. Mums vienkārši ir jāvēršas pie komisijas. Tāpēc es uzdodu savu jautājumu komisijai. Jautājumu par klauzulu, kas paredz a priori izvērtēt šī nolīguma īstenošanu. Tad, kad tas ar mūsu piekrišanu tiks pieņemts un balsošana par to ir paredzēta Nu, decembrī. Es gribētu dzirdēt komisijas viedokli par pārskatīšanu, kas uh, ir iecerēta periodiski, ir tīpaši ņemot vērā gaidāmo administrācijas mājiņu Baltajā namā un to, kā tas ietekmēs to, ka apvie, Savienotās valstis apstiprina jaunu likumdošanu par uh, apelācijas tiesībām, pārsūdzības tiesībām Eiropas pilsoņiem, un kas attieksies tikai uz Eiropas pilsoņiem, nevis uh, nepilsoņiem, vai tas uh, atstās negatīvu ietekmi uz uh, Eiropas eh, pilsoņu pamatiesībām. Es eh, gribēju mm, norādīt, ka eh, es gribēju paust cerību, ka mm, šī administrācijas māja nenotiks pēc iespējami sliktākā scenārija, jo tas tiešām nozīmētu mūsu situācijas pasliktināšanos un tam būtu ļoti negatīvas sekas attiecībā uz uh, rīcības plānu, tāpēc, vai amerikāņu, amerikāņu puse šo eh, rīcības plānu uztvers adekvāti, bet eh, ja mm, šī administrācijas maiņa nenotiks pēc eh, sliktākā iespējamā scenārija, ir jāņem vērā, ka mm, kongress var lemt atšķirīgi un domājot par periodisko pārskatīšanu, ir jāatcerās arī parlamentam atvēlētā loma, jo mēs spēlējam savu lomu ne tikai sniedzot piekrišanu, bet arī sakojot visaptverošā nolīguma īstenošanai. Es uzskatu, ka tas ir zināms progress, ņemot vērā uh, esošo situāciju, bet ir jāraugās, cik lielā mērā ASV būs gatavas ievērot uh, šī līguma nosacījumus, to, ka komisija to regulāri pārskatīs un ka to pārskatīsim arī mēs, Eiropas parlaments, kura priekšā Eiropas komisija ir politiski atbildīga. Liels paldies! Un tagad es gribētu lūgt komisiju izteikties un atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Liels paldies! Vispirms es gribēju pateikties jums, eh, referentam un ēnu referentiem par milzīgo darbu, kuru jūs esat ieguldījuši. Jo, kā jau tika teikts, eh, par to tiek runāts eh, daudzus gadus, un te ir ieguldīts milzīgs darbs. Un, un tikai pateicoties jūsu atbalstam, mums izdevās panākt um, juridiskās pārsūdzības iespējas, un to nevajadzētu novērtēt par zēmu. Es uh, tagad gribēju nonākt pie secinājumiem. Neatkārtošu to, ko mēs jau esam apsprieduši, neatkārtošu to, ko jūs esat dzirdējuši no manis vai manā vārdā. Uh, daudzajās diskusijās, kas mums ir notikušas, bet uh, varbūt pakarēšos pie dažiem punktiem. Pirmkārt, tā ir pirmā reize, kad mums ne tikai Atlantijas, transatlantiskajā kontekstā, bet vispār globālajā līmenī ir izdevies vienoties par dātu aizsardzības nolīgumu. Par nolīgumu, kas uh, palīdz uh, uzlabot uh, aizsardzību un nodrošina garantijas. Un tas nodrošinās nekavējošu situācijas uzlabošanos visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Nevajag aizmirst, ka vairums šī nolīguma normu attiecas uz visiem eiropiešiem, gan pilsoņiem, gan nepilsoņiem. Mēs pie tā arī atgriezīsimies. Tas ir uh, nekavējošs ieguvums uh, privilēģijās un tiesībās visiem Eiropas Savienības, visiem Eiropiešiem neredzētu to aizmirst, balstoties uz uh, divpusējiem nolīgumiem, uz uh, um, nacionāliem tiesību aktiem. Un šobrīd uh, šādu mehānismu nav. Tāds ir status quo. Ir mazāk aizsardzība. Šis nolīgums zināmā mērā, un tas arī tika pieminēts, uh, palīdzēs izlabot uh, šī brīža asimetriskumu un nelīdzsvarotību, kas ir, kas ir vērojama abās Atlantijas, Atlantijas okeāna pusēs um, aizsardzības jomā. Jūs jau šobrīd baudat šo aizsardzību, kad dati tiek nosūtīti uz uh, Eiropa savukārt Eiropas pilsoņas datus tiesība aizsargājošiem mērķiem uh, ir iespējams nosūtīt uz ASV. Citiem vārdiem runājot, mēs eh, Eiropiešu tiesības eh, šobrīd nostādam uz līdzvērtīgiem pamatiem, kā ASV pilsoņu tiesības. Nevajadzētu aizmirst, ka šis nolīgums nodrošinās labāku juridisko skaidrību un stabilitāti arī tiesību sargājušo iestāžu sadarbībā. Jo ātrāk šis visaptvarošais nolīgums stāsies spēkā, jo labāk mums, Eiropiešiem, Vienlaicīgi mēs pilnībā saprotam, cik svarīgus punktus pieminēja šī komiteja un kuras tikko at, atgādināja priekšsādātājs un referents. Mēs pie tā strādājam un plānojam drīzumā nāk klajā ar paziņojumu, ka mēģinam risināt šīs problēmas un sniegsim arī nepieciešamas skaidrojumus. Proti, te es varu atbildēt uh, dažiem uz uh, jūs uzdotajiem jautājumiem par šī nolīguma raksturu. Pirmkārt, par šī nolīguma raksturu. Nolīguma tekstā ir teikts, ka tas nav pamats nosūtīšanai, tas nav adekvātuma lēmums, tas nav lēmums, kas uh, vispār atļauj dāta nosūtīšanu un uh, normas par um, apelāciju tvērums tiešām ir uh, izriet no uh, nolīguma teksta. Šīs tiesības pilnībā attiecas uz, arī uz PNR datiem, uz datu nosūtīšanu, kas notiek saskaņā ar ES un ASV nolīgumu par PNR datu nosūtīšanu visiem ES piedarīgajiem ir tiesības uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Jā, apelācija attiecas tikai uz ES pilsoņiem, bet ir arī citi tiesiskās aizsardzības līdzekļi mūsu juridiskajās sistēmās, kas neatkarīgi no pastāvīgās dzīves vietas vai valsts piedarības ļauj risināt uh, problēmas, kas saistītas ar šo personu privātuma mm, privātās dzīves aizsardzības pārkāpumiem. Un eh, vēl viena lieta, par ko mēs nāksim klajā ar paziņojumu, ir eh, pilnvaras, kādas eh, mūsu datu aizsardzības iestādēm būs saskaņā ar šo noliegumu. Tam būs iespēja veikt izmeklēšanu, un tas ir skaidri pateikts vairākās šī nolieguma normās. Tā būs uh, daļa no pastāvīgās uh, pārskatīšanas, un šīs iestādes būs atbildīgas par sūdzību skatīšanu un izmeklēšanu. Ļoti būtiska šī nolīguma daļa runā par tā īstenošanu, par to, kādas um, ir uh, uzraudzības iespējas um, partnera valstīm abās okeāna pusēs. Es ceru, ka tas atbild uz jūsu jautājumiem. Uh, un es ceru, ka tas varētu pavērt ceļu uz pozitīvu balsojumu par šī nolīguma apstiprināšanu Eiropas parlamentā. Liels paldies! Bija vēl viens komentārs no Sofijas Infeldes, bet ļoti īsti, ļoti, ļoti liels paldies komisijai par šo, šiem aizstāvības vārdiem, pat jūs neatbildat uz maniem jautājumiem. Jūs man atsūtījāt ēpasta vēstuli, kurā ir runāts par to, ka ASV ir eh, jāceļ eh, šī atkāpe saistībā ar PDR datu nosūtīšanu tam līdzīgi. Jūs vārdiem runājat, lai mēs ievērotu šo nolīgumu. E, ASV būs jāgroza atsevišķas administratīvās prakses un noteikumi. Tie ir jūsu vārdi, un jūs norādat, ka tas ir absolūti nepieciešams. Bet jūs nesniedzat uz to atbildi par komerc, eh, par apmaiņu ar komerc datiem. Es neatceros vairs, kurš eh, pants tas ir, bet aprakstot to, kas valstī ir jādara, lai tā varētu kļūt par um, nozīmēto valsti, tā ir jānodrošina uh, zināma datu aizsardzības pakāpe, ja tā nosūta datus ASV, tai ir jānosūta personas dati komerciāliem mērķiem no tās teritorijas uz ASV Un tas ir mm, citāts no tiesību akta par juridisko apelāciju. Es jau to neizdomāju. Tāpēc es tiešām gribētu dzirdēt atbildi uz šiem jautājumiem. Ja komisija kā sabojāta plata stāsta, cik tas ir daudz labāk nekā viss, kas mums bija iepriekš, tad eh, sanāk, ka puses vismaz eh, saskaņā ar šūnu līgumu. Mm, Mm, ka te viss ir kārtībā, bet tikai 1% runā par uh, personām, kas nav Eiropas Savienības valstu valsts piedarīgie. Jūs sakat, ka viss ir fantastiski un ka tur nekā, nekādu bremžu nav, bet cik tādi mm, viss ir lieliski, tad es vienkārši gribu saņemt atbildi uz šiem jautājumiem. Es negribu, lai man stāsta, ka šobrīd uh, šķiet dalību valstīm uh, neuztrauc eh, pamatiesības, ka tās ir gatavas sūtīt šos datus, bet tas ir ārkārtīgi slikts arguments, lai jūs man varētu kaut ko pārdot. Un tas vienkārši nav pamatoti turēties nepārtraukti pie situācijas salīdzināšanas. Tie ir jautājumi, ko es uzdodu jau trīs gadus, un man ir pieriebies tos uzdot aizvien no jauna. Labi, es došu iespēju komisijai atbildēt uz šo jautājumu. Es ļoti priecājos par šiem jautājumiem, un es arī atbildēšu. Nu, protams, tas, ko es daļai skaidroju šajā ēpastā un šajā um, sanāksmē šķiet ir izraisījis uh, samulsumu no vienas puses starp pašu nolīgumu un tā korektu piemērošanu. Protams, visiem, tas uh, saistībā ar visiem starptautiskiem nolīgumiem ir ļoti svarīgs jautājums, bet kas ir svarīgi? ir svarīgi tas, ka šis nolīgums rāda startautiskas saistu, saistības, kas otrē pusē ir juridiski saistošas, un vai nu PDR datus, uz PDR datiem attieksies uh, apelācijas norma, kas ir specifiska šajā nolīgumā, kā es to jau norādīju. Ir arī speciāls um, adekvātuma lēmums, ko paredz šis nolīgums, bet um, Tāpat kā attiecībā uz citiem nolīgumiem, otrajai pusē šī gadījumā ASV būs jāgroza savi noteikumi vai prakse. Un tieši tādas ir sekas tam, ka jūs parakstat starptautiskas nolīgumus. Šobrīd mūsu diskusijā ir svarīgi tas, ka tas pārēdz starptautiskas saistības un no tā Un visa datu nosū, visos datu nosūtīšanas kontekstos jūs varēsiet izmantot pārsūdzības iespējas. Varbūt viens jautājums, jo šī cīņa jau ir sāna. Mani jautājumi, un jūs to apstiprināt, ir tādi, ka ASV ir eh, pienākums, tad, ja mēs parakstām un īstenojam šo nolīgumu, atcelt uh, atkāpi PDR un citām līdzīgām schēmām. Jūs teicāt, ka tā ir daļa no īstenošanas, ka tas ir daļa no pienākumiem. Bet pieredze, kāda man ir līdz šim sadarbībā ar Eiropas komisiju, kura uzrauga un pārskata līgumu korektu īstenošanu, man neliedz, neļauj uzskatīt, ka tas tā arī notiks. Un tad beigās būs tā, ka ASV at, ne, negrozīs savas normas, jūs taču neatcelsiet nolīgumu. Skumjā realitāte būs tāda, ka nolīgums tiks pārakstīts, mēs varam to simts reizes pārskatīt, un ASV neatcels šo atkāpi, un mums vienkārši nāksies to īstenot. Un tas nenotiks, kamēr tur apakšā būs mans paraksts. Liels paldies, vai komisija vēl vēlas ko sacīt, vai tas būtu arī viss. Es tikai varētu piebilst pie savas iepriekšējās atbildes, ka jautājums par korektu nolīgumu īstenošanu un it īpaši par apelācijas uh, iespējamību ir uh, tāda, ka nolīgums pārēdz uh, apelāciju kā vienu no galvenajiem uzdevumiem regulārajā līguma īstenošanas pārskatīšanā. Tā nav tikai deklarācija, tas nav nekāds ēpasts no manis vai kaut kāds paziņojums, nē. Puses par, ir vienojušās par to, ka šai jomai tiks pievērsta īpaša uzmanība, veicot kopīgo pārskatīšanu. Es gribētu jūs aicināt izlabot arī pantu par uh, Nu, nolīguma darbības apturēšanu, ja tas netiek pildīts, un to, kādas tam būs sēkas, tas ir vēl viens aspekts, kuru mēs skatīsim savā paziņojumā. Lūk. Paldies! Tagad uh, atkal atgriezīsimies pie uh, referentiem. Es pats kā referents mēģināšu īsumā reaģēt uz izskanējušiem komentāriem. Šis nolīgums protams, tagad ir mūsu galdā nu jau labu laiku, kopš 15. gada septembra mēs skatām nolīguma tekstu, un uh, nav jau tā, ka mēs pēkšņi to esam saņēmuši. Šī nav nekāda pātrinātā procedūra. Mums bija vairākas iespējas pārunāt nolīguma tekstu, bija uh, ēnu referentu tikšanās Un te runa ir tikai par parlamenta piekrišanu, jā vai nē. Nekas cits nav iespējams. Un jūs zināt arī, ka šādā gadījumā ir saprātīgi arī rīkoties ātri. Runāt par būtību. Šis nolīgums, manuprāt, ir ļoti skaidrs un vienkāršs. Protams, visiem ir skaidrs, ka tas nav juridisks pamatojums datu tālākajai nodošanai, transferam. To nemaz nepieprasa arī ASV uh, puse. Tas ir pilnīgi skaidrs. Būs jābalstās uz nacionālajām tiesībām, uz Eiropas Savienības uh, likumiem vai nolīgumiem ar ASV. Ja uh, būs nepieciešams kādā konkrētā gadījumā pieļaut datu turpmāko nodošanu. Un šis nolīgums e, ir ar milzīgu atšķirību, piemēram, salīdzinot ar tirzniecības nolīgumiem, jo tur runa ir par uh, minimāliem standārtiem un savstarpējo atzīšanu. Mēs šeit abām pusēm nosakām augstākus standārtus nekā līdz šim. Mēs izveidojam kopīgus standārtus. Un es būtu priecīgs, ja mums izdotos arī tirsniecības jomā noslēgt vairāk šādu nolīgumu nekā savstarpējās atzīšanas nolīgumu. Mūsuprāt, tas ir svarīgs solis uz priekšu. Runājot par um, autorizācijas procedūrām, mēs ne, neatļaujam veikt datu transferu. Un būtu nepareizi teikt, ka uh, Eh, šis eh, nolīgums pieļauj kaut kādu datu transferu, un, jo īpaši tas nepieļauj eh, tādu neizšķirīgu automātisku datu transferu. ASV TFTP nolīgums vai PDR nolīgums, tie ir savstarpējās atzīšanas nolīgumi, un tie pieļauj datu nodošanu uh, Tur datu aizsardzības pakāpe ir daudz zemāka nekā šajā nolīgumā. Līdz ar to mēs salabosim tagad situāciju, sakārtosim situāciju, kas iepriekš bija nolīgumos ar ASV. Ja jūs pajautāsiet, piemēram, ja jūs pieprasīsiet, ka uh, apelācijas tiesības nav jāpaplašina uz visām personām Eiropas Savienībā, tad Ja jūs uzskatāt, ka šīs noteikums padara nolīgumu par nelikumīgu, tad būtībā visi nolīgumi ar ASV ir nelikumīgi. Tur nav vispār paredzētas uh, apelācijas iespējas tiesā. Tāpēc es neteiktu, ka šis nolīgums tikai tāpēc būtu nelikumīgs vai nepieņemams. Piemēram, PDR nolīgums vai TFTP. Uh, tos var uzskatīt par nesamērīgiem. Bet šajā gadījumā Eh, šāda problēma nemaz nerodas. Mēs nepiešķiram nekādu atļauju datu transferam. Mēs izveidojam drošības mehānismus, un tie ir pieņēmami mehānismi. Tie uh, atbilst mūsu datu aizsardzības normām. Protams, nav pilnīgi tāds pats uh, risinājums, kas attiecams te uz trešajām valstīm, uh, bet uh, tiesas varēs lemt balstoties uz uh, līgumiem. Šis nolīgums uh, ir milzīgs solis uz priekšu, kā es teicu, tas neveido juridisko pamatu datu transfēram un ar paskaidrojumiem, kas būtu jāpievieno šim nolīgumam, kad tas tiks pieņemts padomē un parlamentā tas būs pienācīgs. Komisija un Eiropas Savienības institūcijas kopumā skaidri var norādīt, ka šo nolīgumu nevar interpretēt kaut kādā savādākā veidā. Pat, ja vēl var būt kaut kādas jautājuma zīmes, uh, kaut kādas neskaidrības par to, vai ASV pienācīgi arī īsteno šo nolīgumu. Es domāju, tomēr ir skaidrs, ja viņi to eh, neīstenos attiecībā uz šiem izņēmumiem privātuma likumā, vai nepieļaus um, apelāciju, tad ASV būs skaidri pārkāpusi uh, šo nolīgumu, un tas vairs nebūs Uh, garantijas instruments, un viņiem atkal vajadzēs, uh, uh, kā iepriekš, piedāvāt atbilstīgas garantijas katrai datu nodošanai. Tad katrā gadījumā atkārtošu, manuprāt, šis nolīgums ir milzīgs solis uz priekšu, un mums vajadzētu tam piekrist. Nākotnē mums vajadzētu pieprasīt vairāk šāda veida nolīgumu paaugstinot standartu līmeni. Un es gribu pateikties arī ēnu referentiem, kas strādāja kopā ar mums pēdējo gadu laikā. Paldies arī komisijai, kas piedalījās sarunās ar ASV. Lūk, grozījuma iesniegšana ir paredzēta līdz 11. novembrim pulksten 12. Un atlikušajā laikā Tad mums vēl ir uh, desmit papildus minūtes, ko garantē tulki, un mēs varam, cerams, izskatīt pēdējos darba kārtības punktus. Paldies! Eh, tad vispirms par Liba delegācijas vizīti uh, eh, ASV no 16. līdz 20. maijam. Uh, Raiškungs bija uh, misijas vadītājs, es pats piedalījos un vairāk kolēģi apmeklēja Vašingtonu, San Francisco un Silīciju ielēju Mēs eh, eh, šo misiju sagatavojam kā turpinājumu iepriekšējai misijai uz ASV. Mērķis bija iegūt visjaunāko informāciju par eh, to, kā ASV strādā pie galvenajām tēmām, kas ir mūsu kompetencija, piemēram, datu aizsardzība un datu privātums, datu privātuma vairoks, Eiropas Savienības un ASV nolīgums, lielie dati, uzraudzība, šifrēšana un tiesība aizsardzības jautājumi, kā arī uh, um, vīzu uh, režīms un apusējība. Uh, šī misija, kā es teicu, aptvēra Vašingtonu, San Francisco un Silīcija ielēju. Mums bija iespēja satikt uh, vairākus uh, uh, interešu pārstāvjus, pārunāt aktuālus jautājumus, un jūs uh, redzēsiet, ka bija vairākas tikšanās ar ASV iestāžu pārstāvjiem, kongresa um, locekļiem, nevalstiskajām organizācijām, universitāšu profesoriem. Šī misija sniedza mums svarīgu informāciju un uh, bija iespējams noturēt atvērtas uh, diskusijas. Ja uh, šīs misijas dalībnieki vēlas kaut ko komentēt, viņam būs tagad tāda iespēja. Roberta, jā, paldies priekšsādātāji. Ļoti īsi es vēlos tikai pievienoties pārējiem kolēģiem un pateikties sekretariātam par šīs misijas organizāciju. Paldies arī mūsu sakaru birojam Vašingtonā par programmas sagatavošanu. Silīcija ielijā es pati šoreiz viesojos pirmo reizi un biju e, ļoti pārsteigta par e, to, cik noderīgas un labas diskusijas mums bija ar Google uzņēmuma privātuma ekspertiem. Uh, Bija arī ļoti interesantas diskusijas ar uh, kongresa locekļiem. Domāju, ka varbūt lielāku uzmanību var, varētu pievērst tam, kādas personas mēs satiekam un ko īsti pārunājam šajās sanāksmēs, jo īpaši, piemēram, jautājumos par privātumu vai drošajām ostām. Uh, bet savādāk šī misija tik tiešām bija lieliski organizēta. Uh, vajadzētu varbūt ar jauno administrāciju tagad pārunāt vēl aktuālākos jautājumus. Bet mums bija, eh, piemēram, ļoti interesanti tikšanās ar uh, iekšlietu departamentu par uh, vīzu uh, apusējību. Mums katrā gadījumā vajadzētu parūpēties par to, ka mēs regulāri sekojam notiekošajam un tam, ka mēs informējam uh, skartot dalību valstu kolēģus par ASV reakciju. Paldies, Fosakungs! Es atbalstu teikto, pilnībā atbalstu uh, Robertas Mecolas teikto, bet varbūt nākotnē vajadzētu vēl padomāt, vai mēs nevaram dažiem jautājumiem atvēlēt vairāk laika, jo vajadzēja tiešām uh, ļoti sasteigti skriet no vienas tikšanās uz otru, un tas neļauj iedziļināties detaļās sanāksmes bija ļoti sasteigtas, un varbūt tiešām plānojot nākamo misiju varētu uh, paredzēt tādu garāku laiku, lai varētu detalizētāk pārunāt dažus jautājumus. Paldies! Es tam piekrītu, bet pateicoties sekretariātam, mums izdevās tomēr ļoti labi organizēt šo misiju. Mēs uh, varējām nosegt plašu jautājumu klāstu, tie visi mums ir aktuāli. Un tagad Kolēģi, ja pašlaik nav citu komentāru, pievērsimies pēdējam darba kārtības punktam, proti parlamentārais jautājums P005798 šķērsvitra 16, ko iesniedza Entfeldes kundze atbilstoši 130. panta 5. punktam Komisijai eh, vajadzēja atbildēt trīs nedēļu laikā pēc jautājuma iesniegšanas 31. oktobrī nu, apritēja termiņš, bet komisija nav iesniegusi atbildi. Infeld kundze pieprasīja šo jautājumu izskatīt Libi komitejas nākamajā sanāksmē, kā ir noteikti 130. panta 4. punktā. Vai jūs vēlaties kaut ko teikt, Infelds kundze, pirms došu vārdu komisijai? Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un žēl, ka tas tiek pārunāts pēdējās minūtēs šodien. Protams, mēs to iekļāvām darba kārtībā diezgan vēlu. Runa ir par aizdomām, ka Yahoo uh, pārbauda uh, klientu e-pastus uh, pēc ASV um, izlūkdienestu pieprasījuma. Viņi izmanto programmatūru, kas ļauj uh, pārlūkot un pārbaudīt visus ienākošos ēpastus, meklējot noteiktus atslēgvārdus. Tas ir ļoti nopietns um, aizdomu moments, un mēs pieprasījām komisijai izmeklēt šīs aizdomas un pieprasīt skaidrojumus no ASV valdības. Mēs gribējām arī zināt, vai komisija uh, bija informēta par šādām aktivitātēm, uh, kad tika aktivizēts uh, privātuma vairoks. Mēs gribējām arī zināt, vai tas ir saskanīgs ar drošo ostu principu un privātuma vairogu. Gribējām arī zināt, kā komisija pārbaudīs, vai nenotiks kaut kādi pārkāpumi. Manuprāt, jautājums ir ļoti aktuāls, ņemot vērā miljoniem Eiropas pilsoņu izmanto Yahoo e-pasta uh, programmu. Un mēs to darām uh, labticīgi. Tā kā esmu ļoti pārsteigta, ka neesam saņēmuši ātru atbildi no komisijas, jo vairāk esmu pārsteigta, ka Džankarēlī kungs tagad ir devies prom. Es gribētu tiešām zināt, ko komisija var mums pateikt. Bieži vien, kad mēs uzdodam šādus jautājumus, mums aizrāda, ka mēs rīkojamies uh, tad, pret ASV. Es neesmu noskaņota pret Ameriku. Es uzskatu, ka eh, pretēji Trumpa kunga uzskatiem Amerika ir lieliska valsts. Bet es daudz ko dzirdu par Eiropas Savienību un Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām, bet komisija, manuprāt, nedara uh, to, kas būtu jādara, lai aizsargātu mūsu pilsoņu uh, intereses. Es ceru, ka jūs nodosiet uh, viņam uh, šo ziņu. Ko teiks komisija? Ja, paldies. Atbilde ir pašlaik. Pašlaik tiek skatīta komisijā. Mums, pie mums ir iesākta rakstiskā procedūra, un piekdien mēs to nosūtīsim parlamentam. Nu, paldies, interesanti, bet, nu, vismaz viens jautājums, uz kuru komisija varēja atbildēt uzreiz. Proti, vai tā bija informēta par šo situāciju, kad tā veda sarunas par privātuma vairogu? Es domāju, ka uh, tam jau nepieciešama uh, kolēģijas lemšanas procedūra. Nu, labi, gaidīsim līdz piekdienai, bet, nu, apmierināta īsti es neesmu. Labi, paldies. Tagad uh, slēgsim sanāksmi. Mūsu nākamā sanāksme ir 14. novembrī pulksten trijos, tad no 3 līdz 6.30 un pēc tam 17. novembrī pulksten deviņos. Paldies, uzredzēšanos!